Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre. Labdien, godātie kolēģi, es ierosinu sākt sēdi. Paldies, ka esat ieradušies. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Visi ir saņēmuši darba kārtību. Ja jums nav komentāru, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Otrais darba kārtības punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Atvainojos, atgriežos tomēr pie pirmā darba kārtības punkta. Atgādināšu, ka budžeta komiteja šodien beigs darbu pulksten 17.30. No 17.30 līdz 18.30 notiks koordinātoru sēde. Es ceru, ka nebūs pārāk grūti panākt vienošanos otrajā lasīmā par 2010. gada budžetu un par rezolūciju, kas pavadīs šo budžetu pieņemšanas otro lasīmu. Rīt sāksim darbu pulksten 9 no rīta. Gribētu aicināt visus ierasties precīzi gan uh, īstenos locekļus, gan aizvietotājs, gan aizvietotāja aizvietotājs, slepenos locekļus un visus pārējos lūdzu ierasties uz balsošanu. Uh, Pulksten deviņos balsosim pār budžetu otro lasījumu un arī par rezolūciju. Priekšsēdētāji paziņojumi. Gribētu sveikt kolēģi Ivaru Godmani. Viņam pirms dažām dienām bija dzimšanas diena, daudz laimes Godmani kungs. Viņš ar katru dienu kļūst aizvien jaunāks, un mēs uh, gribētu viņu aicināt turpināt uz priekšu arī tieši tādā pašā garā. Bez tām, godātie kolēģi, Gribētu atgādināt, ka šī diena ir vēsturiska, jo šodien stājas spēkā Lisabonas līgums. Dīvainā kārtā Eiropas parlaments kā iestāde nevēlējās šodien svinēt šo pasākumu. Lisabonā notika ceremonija, tajā mūsu pārstāvi ir Žibuzeks, bet Briselē nekādas īpašas svinības šodien nav paredzētas. To var nožēlot, protams. Es domāju, visiem tiem, kā piemēram prezidentam Dehānam, kurš ļoti daudz strādāja pie Lisabonas līguma izstrādes, tāpat arī citiem deputātiem, kas agrāk strādāja konventā par Eiropas nākotnes jautājumiem, kas šodien arī ir klāt šajā zālē, un vispār mums visiem Eiropas parlamenta deputātiem, jo īpaši tiem, kas strādā budžeta komitejā, mums visiem, kas esam Eiropas pilsoņi, šīs ir tiešām ļoti būtisks datums. Šī ir ļoti svarīga diena, vēsturiska diena, kas neapšaubām tiks iekalt Eiropas vēsturē ar lieliem burtiem. Protams, daudz kas atkarīgs no tā, kā mēs izmantosim šo līgumu. Un uh, konkrētāk, kā līgums ietekmēs budžetu. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka līgums mums piešķir jaunas pilnvarus, protams, sadarbībā ar citām iestādēm. Uh, Eh, kad vien tas būs iespējams, un ja nebūs iespējams sadarboties, tad arī būs konflikti. Es esmu ļoti priecīgs, ka budžeta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors uh, ir šeit klāt, un arī Zviedrijas prezidentūras pārstāvis, šīs lieliskās prezidentūras pārstāvis. Es uh, sveikšu, tiklīdz viņš ieradīsies šeit, arī komisāru kandidātu budžeta jautājumos Tas ir cilvēks, kas nav pilnīgi nezināms mūsu komitejai. Mēs viņu šodien vēl nevaram sveikt, jo formāla kandidāta apstiprināšana ir atkarīga no mums un atkarīga no atbildēm, ko šis kandidāts sniegs uz ārkārtīgi grūtiem un sarežģītiem jautājumiem, kurus mēs viņam uzdosim. Šī jautājuma uzdošana notiks janvāra otrajā nedēļā. Jūs zinat, ka prezidenta konference ir apstiprinājusi kalendāru komisāru kandidātu uzklausīšanai. Eiropadome ļoti ilgi domāja par to, kāda, kādus cilvēkus iecelt augstajos amatos, un tādēļ šis kalendārs pavir, pavirzījās uz priekšu. 2. janvāra nedēļā Eiropas parlaments organizēs visas kandidātu komis, komisāru kandidātu uzklausīšanas komitejās tā, lai pēc tam, ja viss norit glūdi, ja visi kandidāti saņem tikai pozitīvu atzinumu, plenārsēde varētu nobalsot par šiem kandidātiem jau Strasbūrā janvārī. Gadījumā, ja ap atsevišķiem kandidātiem veidosies problēmas, kur rezultātā prezidentam Barozo būs jāizvirza jauni kandidāti, tad notiks pusdienu gara ārkārtas plenāra sesija, janvāra pēdējā nedēļā šeit, Briselē. Tik tā par kalendāru. Un tālāk, kolēģi, gribētu atgādināt, ka šī sēde, tieši tāpat kā iepriekšējā sēde, tiek raidīta tiešraidē, internetā. Gribētu atgādināt, ka šodienas un rītdienas sēde ir veltīta pirmkārt un galvenokārt mūsu stratēģijas izstrādē 2010. gada budžeta projektam otrajā lasījumā. Šodien mēs diskutēsim, pēc tam koordinatoru sēdē vēl vairāk precizēsim dažus jautājumus pašā vakarā, un rīt no rīta, sākot ar pulksteņu deviņiem, sāksies balsošana. Šo pēcpusdienu jūs esat jau sākuši saņemt vajadzīgos dokumentus un turpināsiet un saņemt dokumentus balsošanai. Gribētu jūs aicināt šos dokumentus saglabāt līdz rītdienas sēdē, jo balsošanas laikā šie dokumenti jums noteikti būs vajadzīgi. Mēģināsim balsot blokā pēc iespējas. Rīt no rīta es jums izskaidrošu šo dokumentu lietošanas kārtību. Tas nav pārāk sarežģīti, bet to nedarīsim šodien, darīsim to rīt. Vajadzētu darīt tā, lai visiem būtu pilnīgi skaidrs, kāda ir atšķirība starp šiem dokumentiem, jo otrais lasījums ir īpašs lasījums, tas tiek prezentēts savādāk nekā pirmais lasījums. Šobrīd atcerieties to, ka dokumenti ir jāņem līdz rīt no rīta. Un visbeidzot, godātie kolēģi, pie priekšēdātāju paziņojumiem vēl gribēju minēt sekojošo. Koordinātori tikās pagājušo nedēļu. Un tika saņa... Ir jārunā par diviem ziņojumiem, kuros mums jāraksta atzinumi. Viens ir par kopienas finanšu atbalstu. Pirmās un ceturtās nodaļas slēgšanai Kozlodojas atomelektrostacijām mēs esam vienojušies par juridisko bāzi. Par nākamā gada finansējumu jau esam vienojušies, bet par juridisko pamatu mēs dosim uh, atzinumu ITRE komiteja, kas ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā. Zaļo politiskā grupa varēs izvirzīt referentu, kurš rakstīs šo atzinumu ITRE komitejas ziņojumam. Otrakārt makrofinansiālā palīdzība Ukrainai. Koordinātori uzskatīja, ka budžeta komitejai nav jāsniedz savus atzinumus šeit, un tādēļ mēs arī nenozīmēsim referentu. Tas arī viss pie priekšādātāja paziņojumiem. Pārējiem pie trešā darba kārtības jautājuma 2010. gada budžeta sagatavošana otrajam lasījumam parlamentā. Došu vārdu referentam Lāslo Surjānam, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es esmu praktiski pārliecināts, ka dažādās darba grupas sēdēs kolēģi jau ir aptvēruši, kas ir noticis saskaņošanas komitejā. Un apkopojot šo situāciju, kā jau jūs zināt, Šī gada budžetam ir liels trūkums, eh, proti tas ir saistīts ar Eiropas eh, Savienības ekonomikas atvesaļošanas plānu otro daļu - 2,9 miljārdi eiro. Nav viegli pārvaldīt šādu summu, neskarot jau esošās programmas un parlamenta prioritātes. Un šeit Kozludui nebija nozīmīga lieta, tomēr, tomēr savā ziņā tas bija jaunums mūsu uzdevumu sarakstā, un, un parlaments bija ļoti ieinteresēts arī piedāvāt līdzekļus piena nozarei, ņemot vērā problēmas, ko mēs pieredzējām šajā rudenī nozarē. Un tāds bija mūsu mērķis. Mēs negribējām uh, pag... ie ievilkt uh, ekonomikas atvesļošanas plānu nākamā gada budžetā, un uh, nebija īsti skaidrs, vai šo mērķi būs iespējams sasniegt vai nē 2010. gada ietvarā. Un visu beidzot mēs vienojāmies, ka Eiropas ekonomikas atvesļošanas plāns tiks pabeigts 2010. gadā un nekas nepaliks eh, nākamā gada budžetā. Iespējams, eh, pirmo reizi Lisabonas līguma garā padome pieņēma parlamenta vēlmi eh, piešķirt 300 miljonu eiro papildu palīdzību piena nozares zemniekiem. Un eh, tā bija tāda simboliska cīņa starp komisiju un parlamentu, un es esmu priecīgs paziņot, ka mēs šajā cīņā uzvarējām. Skaitliski tas varētu būt nenozīmīgs ieguvums salīdzinot ar citiem, taču tas ir ļoti svarīgs kā mikrofinansējuma līdzeklis, jo gan padomi, gan eh, komisija bija apņēmusies sniegt atbalstu. Nodarbinātības komiteja bija apņēmusies uh, padarīt tiem par ekstra līdzekļiem, neskarot uh, progresa līnijas. Uh, nepieciešamais līdzekļu apjoms šīs programmas pirmajam gadam uh, ir 25 miljoni eiro, un mums izdevās šo finansējumu panākt. Tāpat, manuprāt, par panākumiem ir uzskatāma padomis eh, piekrišana mūsu tā devētajām bija eh, līdzsabiedrībām. Un uh, šiem eh, šādā veidā mēs eh, nonācām tā starp eh, komisiju un starp padomi, tādās krustugunīs, un padomi šo nostāju pieņēma, tāpēc mums izdevās arī paturēt to otrajā lasījumā. Mūsu mērķis bija arī turpināt sagatavošanas darbus un pilotu projektus, kā par tiem bija balsots pirmajā lasījumā un, un um, mēs uh, pēc vienošanās ar padomu varēsim to darīt arī otrajā lasījumā. Attiecībā uz maksājumiem. Nu, te ir runa par to, vai glāze ir pa pusē pilna vai pa pusē tukša. Un uh, aptuvenos uh, skaitļos padomi piedāvāja 120 miljārdus Pirmajā lasījumā mūsu versija bija 127 miljardi. Um, mēs visi apzināmies, ka tā ir apzināta, apzināts pieaugums, lai demonstrētu mūsu politisko vēlmi pasteidzināt dalību valstis mērtiecīgāk izmantot uh, kohēzijas uh, līdzekļus un struktūra fondus. Uh, pat pavasara Pat pavasars samierināšanas komitejā mēs vienojāmies ar padomi, ka gadījumā, ja dalību valstīs pēc tā būs patiesa vajadzība, eh, šie papildu līdzekļi tiks izmaksāti budžeta grozījumu veidā. Eh, tas ir parastais veids, kā mēs katru gadu risinām šos jautājumus, un jūs labāk par mani zināt, ka, ka praktiski nekad tā nenotiek, ka tiek izmantota šī iespēja. 2010. gads tomēr var būt gads, kad mēs izmantojam šo iespēju, jo dalību valstis ļoti kavējas, eh, novēlot veids pasākums šajā jomā, bet 2007., eh, 2008. un 2009. gadam plānotās programmas ir, eh, tajās ir vērojams pietiekams progress, un tāpēc kohēzijas politikas uh, maksājumi apguve būs lielāka nekā tika sagaidīts. E, kopā ar koordinatoriem mēs vienojāmies, ka šī ir tā sarkanā līnija, kur mēs nepārsniegsim, un e, mēs e, Un mēs gribētu uh, arī pievērsties uh, sagatavošanas pasākumiem un pilotu projektiem. Un bija svarīgi ieturēt šīs provizoriskā budžeta uh, ierobežojumus. Un uh, attiecībā uz, uh, uz MKI procentuālajiem rādītājiem uh, tie bija 1,04% eh, maksājumos un 1,2% eh, eh, saistībās. Un, ja jūs atceraties, vienmēr ir noritējusi cīņa starp tām dalību valstīm, kas maksā, tās nevēlas, lai budžets pārsniegtu vienu procentu no NKI. Un uh, bija laba argumentācija no parlamenta puses, uh, lai, lai būtu šis 1,04% maksājumos rādītājs. Attiecībā uz Eiropas ekonomikas atvesaļošanas plānu jautājums bija, kas maksās vairāk. Mūsu priekšsēdētājs Lamas Sūra kungs uh, bija labi argumentējis uh, šo situāciju lai, lai atņemtu kaut ko 1A kategorijai. Un uh, ir ļoti grūti, ir, ir pat grūtāk nekā piešķirt jaunus līdzekļus, uh, eh, saņemt tos no dalību valstīm. Un uh, tāpēc mūsu mērķis bija bija eh, no parlamenta puses, eh, respektīvi 1 eiro samazinājums no parlamenta puses, 1A kategorijā nozīmētu 2 eiro no, no padomas puses. Ehm, mēs eh, Ja mēs atņemam 81 miljonu kategorijai 1A to starp Kozla Duī, bija tādi iecere un, un kazladoji. Padomi tādā gadījumā no elastīguma instrumenta piešķirtu tieši 195 miljonus papildus, un tas jau attiektos uz otro kategoriju. Un viņi, viņi piedāvāja papildu 36 miljonus vēl papildus gaidītajiem. Referenta uzdevums bija lemt un uh, izteikt priekšlikumus attiecībā uz to, kā samazināt par 81 miljonu šo 1A kategoriju. Un uh, uzklausot koordinatoru viedokli, es uh, sagaidīju, ka galvenais šajos samazinājumos būs, eh, būs provizoriskā budžeta projekts. Un, ja mēs, mēs tad varētu atņemt eh, šim eh, provizoriskajam budžetam agrākos papildinājumus, bet, ne, bet nesamazināt pašu budžetu. Un šī, šī mazā rezerve, mēs vēlējāmies to izmantot, lai piešķirtu 25 miljonus mikrofinansēšanas instrumentam un pārējie līdzekļi tika piešķirti septiņām prioritāšu līnijām. Mēs vienojāmies, ka tās varētu būt izglītība, pētniecība, jauna darba vieta radīšana un tā tālāk. Mēs sadalījām līdzekļus atbilstoši, atbilstoši procentuālajiem rādītājiem un, un, un tam, kā šīs līnijas sasaucās ar citām. Un beigu beigās mēs konstatējām, ka mums vēl joprojām ir palikusi 0,7% rezerve. Es uzklausīju sociālistu grupas eh, vēlmi un arī Alde izteica atbalstu idejai, ka no šiem līdzekļiem mums vajadzētu piešķirt eh, zināmu līdzekļu apjomu finanšu institūciju sektoram. Tam tika ierosināts atvēlēt 0,56%. Liberāļu grupa atbalsta šo ideju, referents arī atbalsta, un referenta mērķis ir panākt mieru un sadarbības gaisotni. Es ceru, ka mēs to būsim panākuši. Balsosim blokā un mēs budžetam nevien atvēlam savu laiku, bet arī parādām komisijai un padomēji, ka mēs spējam vienoties un ka mēs spējam būt stipri tagad, kad ir spēkā Lisabonas līgums strādājot pie nākamā gada budžeta. Jautājums joprojām ir atvērts par to, ko darīt ar pārējo šīs rezerves atlikumu, tas ir tāds, ņemot vērā to, ka līdzekļi ir, ir maz, viena iespēja ir atstāt tos neskārtus, un es labprāt uzklausītu jūsu viedokli. Varbūt lab, vislabāk patiešām būtu atstāt tos neaiztiktus. Pat ņemot vērā to, ka sekretariāts ir upurējies, lai nodrošinātu mums, mums tādus pamatotus skaitļus, datbāzēm dažādajām ir jābūt savā starpā saskaņotām. Var, var gadīties, ka šie skaitļi vēl nav līdz galam precīzi, un ja mums ir palikusi maza rezervīte, un, un, un, un, un starpības nebūs lielas, mēs varētu tās nosekt no šīs mazās rezerves, uh, referentam neveicot tehniskas korekcijas plenārsēdē. Manuprāt, būtu labi Mankas kungam un man izvairīties no šādu korekciju veikšanas plenārsēdē. Protams, tā nebūtu nekāda kauna lieta, ja to vajadzētu darīt, bet varbūt tas tomēr būtu labāks risinājums. Ja šī komiteja vēlēsies citu risinājumu, proti uh, panākt, ka šī rezerve ir nulles apmērā, protams, vajadzēs tad atvēlēt šos līdzekļus kādai no, kādam no sektoriem, un tā nav problēma. Mēs, mēs nosūtīsim mūsu partneriem komisijā un padomē tādu spēcīgu ziņojumu, ka Eiropas Savienība nevar iztikt bez eh, daudzgadu finanšu perspektīvas starposmu pārskatīšanas, un eh, dzīvot bez šādām rezervēm ir ļoti bīstami. Uh, jo īpaši, ja mēs uzklausām savu priekšsēdētāju, kas e, aicina negrozīt budžetu katru mēnesi. Tomēr tas, vai mums būs 0,1 vai 0,2% rezerve vai nē, e, tas ir vienalga. Un Man ir laba ziņa mūsu sociālistu kolēģiem, kas eh, koordinatoru sanāksmē aktualizēja jautājumu, kā tad īsti būs ar mūsu pilotu projektiem otrajā kategorijā. Aprēķina liecināja, ka šeit pietrūkst pusmiljona. Nav šāda iztrūkuma. Mums ir vajadzīgie līdzekļi, un mums nav jāgroza pilotu projekti. Tāpēc es ļoti ceru, ka jūs sekosiet eh, un ņemsiet vērā šos priekšlikumus, kas, kas, kas tika izteikti balstoties uz agrāk apstiprinātiem principiem. Un, ja principi ir bijuši labi, tad man jāteic, ka pārējais ir tīri tehniski jautājumi. Un visu beidzot, priekšsēdētāji kungs, man ir jāteic, ka ir jābūt dokumentam, desmit trap dokumentam, kurā ir iekļauti mūsu izskatāmie jautājumi, proti tas, kā iegūt vajadzīgo 81 miljonu Eiropas atvesļošanas plānam, un arī kā panākt gandrīz uh, 123 maksājumu uh, nokārtošanu nākamajam gadam. Un es esmu drošs, ka ir izplatīts vēl viens dokuments, tas ir dokuments, kurā ir visi grozījumi. Uh, šie, šie grozījumi netika apstiprināti padomē, tie tika vai nu noraidīti, vai uh, mainīti. Un tagad mēs varētu balsot ar nosacījumiem. Viens, viens scenārijs būtu, mēs varētu atkārtot iesniegt visu no pirmā lasījuma. Bet balsojums par, par šo dokumentu tā kā uh, aizstās visas iepriekšējās uh, lietas. Uh, Varbūt mēs vispirms varētu balsot par atkārtotu iesniegšanu, par šo par šo mainīto grozījumu atkārtot iesniegšanu un tad uh, grozīt to ar desmit rapu bukletu. Un varbūt mēs tad nonāksim pie konstruktīva rezultāta, un es ceru, ka ka grupas vēlmes un prioritātes tiks ņemtas vērā vismaz skaitliskā izteiksmē, un, protams, būs dažādas, dažādi jautājumi rezolūcijā, kur mēs varam uh, formulēt ziņojums atbilstoši savai politiskajai pārliecībai un vēlmēm, bet uh, rezolūcija Būs arī ziņojums par to, ka mums ir vienota koncepcija par eh, Eiropas Savienības nākamā gada budžetu. Iespējams, ka ir pāragri tā runāt, bet eh, man ir jāizsaka pateicība sekretariātam par viņu ieguldīto lielo darbu. Viņi strādāja pat šajā nedēļas nogalē, lai finalizētu vajadzīgos grozījumus un eh, nodotu tos mums. Un Es arī pateicos koordinatoriem par sadarbību, tā bija ļoti noderīga. Paldies, priekšsēdētāji! Es paldies referentu kungam! Tik tiešām budžeta komiteja šodien tieks pirmo reizi pēc samierināšanas sanāksmes, un es gribētu sveikt referentu par to veidu, kā viņš ir vadījis šo procesu kopā ar parlamenta delegāciju. Liels paldies Zviedrijas prezidentūrai arī, kas bija izcili saprotoša pret politiskajām problēmām un politiskajām prioritātēm, ko izteica Eiropas parlamenta delegācija. Gribētu pateikties komisijai, kas ir bijis kā tāds ļoti godīgs brokers šajā procesā. Kā Laslo Surjans teica, no parlamenta viedokļa, no parlamenta puses mēs varam priecāties par šīs samierināšanās rezultātiem, neatkārtoši tās detaļas, ko viņš jau pieminēja, bet es domāju, ka ir trīs punkti, kas šeit jāpasvītro. Pirmkārt, mums izdevās atrast veidu, kā finansēt Eiropas ekonomikas atvesaļošanas plānu, un to mēs izdarījām negaidot pēdējo termiņu, ko mums iedeva šī gada pavasarī, proti samierināšanās sanāksmi nākamgad. Tātad mēs esam vienojušies par diviem gadiem - 2009. un 2010. gadu, un šeit šie 100 miljoni miljardi eiro, kas ir nepieciešami, ir atrasti, lai varētu tikt veikt pasākumu Eiropas ekonomikas atvesļošanas plāna ietvaros. Tur ir paredzētas investīcijas eh, tīro energoavotu ieviešanai un arī platjoslas internetu ieviešanai eh, lauku rajonos. To varēs izdarīt jau ar 2010. gada budžeta līdzekļiem. Otrakārt, kā Lāslo teica, bez šaubām pirmo reizi un arī iespējams pēdējo reizi vecā līguma darbības laikā padomi ir pieņēmusi būtisku grozījumu no parlamenta par lauksamniecības uh, eh, bu, kategoriju. 300 miljoni vai 200 nevis 280 miljoni, bet 300 miljoni eiro e, piena sektoram mūsu. Ta, tas ir tātad jaunu politiku ieviešanai. Šeit uh, mūsu referents bija īpaši aktīvs. Runa ir tātad par tā saukto piena fonda izveidošanu. Treškārt, des, 2010. gadā mēs esam spējuši uh, iekļaut arī kozlodujas jautājumu, proti šīs atomelektrostacijas drošības pasākumu veikšanu. Politiskā vienošanās starp Eiropas Savienību un jauno Bulgārijas valdību tika panākta tikai pēdējā brīdī. Tas, protams, mums radīja neparedzētas grūtības jo vajadzēja atrast vēl papildus 75 miljonus eiro 2010. gada budžetā. Bet mums izdevās vienoties, un šī vienošanās ļauj atrast trīs ceturdaļas vajadzīgā finansējuma. Tās tiek, tā ir tā sauktā svaigā nauda vai svaigie naudas līdzekļi kas tiks rasti ietaupot lauksaimniecības budžetā un arī mobilizējot elastības instrumentu daļai. Atlikusī ceturtā daļa līdzekļu būs e, tā, tā zināmā mērā piekāpšanos, ko Eiropas parlamenta delegācija veica, ja jūs to apstiprināsiet savā balsošanā. Tātad Eiropas parlamenta delegācija bija gatava šo vienu ceturto daļu atrast. Kopumā tas ir 81 miljards eiro, kas tiek atrasts kategorijā 1A. Šo pēcpusdienu referents prezentēs jaunos grozījumus, kas ir izstrādāti kopā ar koordinatoriem. Es gribētu nedaudz papildināt to, ko Lāslo teica, un atgādināt, ka šī vienošanās samierināšanās procedūrā eh, to papildina vairākas deklarācijas vai paziņojumi, ku, ar kuriem nāk klajā vai nu kāda atsevišķa iestāde vai vairākas iestādes kopā. Šīs deklarācijas vai paziņojums jūs varat izlasīt pielikumā, un tās attiecas uz astoto punktu. Tas ir dokuments numur viens Šīs deklarācijas pirmkārt, tās ir juridiski ārkārtīgi svarīgas jāatzīst. Pirmkārt, kopīgā trīs iestāžu deklarācija par budžeta procedūras kontinuitāti 2010. gadā. Budžeta procedūras nepārtrauktība. E, juristi izlasot šo dokumentu ir pilnīgā ekstāzē. Mēs, protams, nevaram viņiem liekt šo prieku, un tādēļ arī tapus šī deklarācija. Tā ir problēma, kuru esam minējuši vairāk kārt. 2010. gada budžeta procedūra iesākās un lielā mērā noritēja laikā, kad spēkā vēl bija Nicas līgums, proti tas bija juridiskais pamats. Taču še, šī procedūra tiek pabeigta tagad, laikā, kad spēkā ir Lisabonas līgums, proti balsosim plenāru sēdē 17. decembrī, un tas arī būs laiks, kad spēkā būs Lisabonas līgums. Protams, kā jau no paša sākuma bija politiska vienošanās, mēs esam arī darbojušies pēc saskaņa ar veselo saprātu. Šogad Nicas līgums tiek izmantots līdz pat budžeta galīgās versijas nobalsošanai. Bija nepieciešama arī juridiska formula kā mēs varam apstādināt pulksteni 30. novembrī un darīt tā, lai izskatītos, ka 17. decembra balsojums ir noticis 30. novembrī pulksteni 23.55. Juridiski tas viss ir pateikts pirmajā pielikumā, kā tas var tikt attaisnot no juridiskā viedokļa. Eiropas parlamenta prezidents parakstīs budžetu. Tieši šis paraksts budžetam piešķir uh, juridisko spēku, un uh, prezidents, Būdž, uh, prezidents Būzeks pilnīgi mierīgi var parakstīt šo līgumu, jo ir šāda te ko institūcija kopīgā deklarācija par juridisko pamatu. Man likās, ka ir svarīgi jums vēlreiz to atgādināt. Es ieteicu arī grozījumu rezolūcijas projektā, ko piedāvā referents. Tas ir grozījums numur 11 Un šī grozījuma mērķis ir atsaukties uz šo iestāžu kopīgo paziņojumu vai deklarāciju. Proti, ka parlaments ievēro šo deklarāciju, tas ļoti patīk juristiem un nodrošina drošību mūsu prezidentam Buzekam. Tālāk ir otrais silkums - kopīgā deklarācija par Eiropas Savienības iestāžu un struktūru vienību ēku apsaimniekošanas politiku. Šo deklarāciju ir parakstījušas visas iestādes. Trešais pielikums ir atkal kopīgā deklarācija par struktūru fondu un kohēzijas fondu vienkāršošanu un mērtiecīgāku izmantošanu ekonomiskās krīzes apstākļos. Tāpat samierināšanās procedūrā pieņēmām vēl kādu svarīgu deklarāciju. Tā ir kopīgā deklarācija par piekto kategoriju, kas ir administratīvie izdevumi, tas ir ceturtais pielikums. Šī deklarācija ir politiski ļoti svarīga. Jo tā ļauj no šī brīža finansēt Eiropadoms un Eiropadoms prezidenta administratīvos izdevumus saskaņā ar Lisabonas līgumu. Gribu atgādināt, ka Lisabonas līgums pārveido Eiropadomu par Eiropas institūciju, par vienu no iestādēm, un arī tiek izveidots šis amats, prezidenta amats, kas ir pilna slodzes amats. Tā vairs nav ministru padoma vai padoma, par ko mēs runājam, un tādēļ viņiem ir nepieciešams savs Uh, budžets, savi finanšu līdzekļi. Padome piedāvāja grozījumu vēstuli savam budžetam, bet pēdējā brīdī mēs nonācām ārkārtīgi delikātā politiskā situācijā. Ir skaidrs, ka Eiropas parlaments nevarēja izturēties rezervēti pret Eiropadomas un tās prezidenta darbības finansēšanu. Eiropas parlaments ir vienmēr uzsvērs, cik nepieciešams institucionālās reformas, Lisabons līguma pieņemšana. Mēs izteicām savu sajūsmu par to, ka pēdējie līguma ratifikācijas šķēršļi ir nojaukti, un mēs nevarējām šo savu prieka izpausmi vainagot ar to, ka mēs liktu šķēršļus Eiropadomas prezidenta finansēšanai. Taču no otras puses mēs nevēlējāmies arī to, lai šī te dubultā institūcija, ministru padome un Eiropa padome, ņemtu līdzekļus no ierobežotās rezerves, kas bija 2010. gada piektajā kategorijā, kas attiec uz administratīviem izdevumiem visām iestādēm. Mums bija politiska vienošanās starp visām iestādēm par to, ka 2010. gada budžets tiks pieņemts, neņemot vērā tās jaunās papildus vajadzības, ko rada Lisabonas līgums, neatkarīgi no šo vajadzību raksturu. tika uzskatīts, ka būs 2010. gadā viens vai vairāki budžeta grozījumi. Bet pēkšņi padome saka, ka viņiem ir jauna ideja. Lisabonas līgumam ir jāstājas spēkā tūdaļ pat 1. janvārī, nevis 2010. gada 1. decembrī, tādēļ nepieciešams finansējums uzreiz. Un tad nu, tapa šī kopīgā deklarācija. Tajā iestādes garantē, ka ministru padome no sava 2009. gada budžeta piešķirs nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai varētu darboties Eiropadome un Eiropas Savienības padomas prezidents 2010. gadā. Un tieši tādēļ šeit, šajā kopīgajā deklarācijā ar melnu uz balti ir rakstīts, ka šis finansējums nesamazina rezervi, kas parādās 2010. gada budžetā. Šī rezerve būs paredzēta administratīviem izdevumiem visām iestādēm. Šī rezerve ir 72 miljoni eiro. Atvainojiet, ka es izteicos tik gari, bet es gribēju, lai jūs saprastu, ka no politiskā viedokļa tas ir ļoti svarīgs un delikāts punkts, un mums pilnīgi noteikti ir nepieciešams, bija nepieciešams parūpēties par to, lai padome neizpostītu šo rezervi. Mums nākamgad būs jāvienojas par to, kā iestādes sadalīs šo rezervi. Padomi mūs respektēja, respektē mūsu džentlmenisko vienošanos. Eiropas parlaments no savas puses ar tādu elegantu žestu uh, sveica Van Rompēj kungu ar iecelšanu uh, Eiropas Savienības prezidenta amatā, arī piešķirot viņam līdzekļus funkcionēšanai 2010. gadā. Piektais pielikums, vēl viena deklarācija. Šoreiz tā ir vienpusēja. Vai var, varētu teikt divpusēji, tā ir komisijas deklarācija, mēs pieprasījām šādu paziņojumu, un tas ir paziņojums par finansējumu ar atpakaļiešu datumu Kozludujai. Runa ir par Kozludujas atomelektrostācijas slēgšanu četru gadu laikā un drošības pasākumu ieviešanu. Kā jau šeit tika teikts, 2010. gadā tiek izmantots eh, elastības instruments un tāpat arī svaigi naudas līdzekļi Tāpat arī tas parādīsies 2011. un 2012. gadā. Mēs uzskatījām, ka šie līdzekļi nav jānāk no, no, tiem nav jānāk no rezervas. Tas būs pirmais jautājums, kuru mēs prezentēsim tad, kur mēs pieteiksim tad, kad eh, notiks daudz gadu finanšu ietvara vidējā termiņa pārskats. Būtu bijis labāk, ja padome arī pievienotos šai deklarācijai padome, eh, deva priekšroku klusēšanai, klusēšana piekrišanu. Komisija ir pieņēmusies atzīmēt Un te vajadzētu vēl vienu vārdu ar cieņu. Eiropas komisija ar cieņu atzīmē, ka Eiropas parlaments ir uh, uzcēlis šo te, ir, ir cēlis gaismā jautājumu par kozlidojas slēgšanas finansējumu. Tad komisija atzīst, ka ir vajadzīgi nepieciešamie līdzekļi šiem pasākumiem. Vecākie no mums, Rāmers Bēga, piemēram, atcerēsies. Uh, ka šī problēma, kas saistās ar pasākumiem Kozludujā, ir padome, ko Eiropadome pat tīši ir atstājusi ārpus daudzgadīgā finanšu plāna 2007.-2013. gadam. Pār šo plānu mēs vienojamies 2006. gada pavasarī. Toreiz budžetā tika iekļauti pasākumi Igla, Ignalīnai Lietuvā un kādai Slovākijas automelektrostacijai Bogunicē. Tolaik visi zināja, kā Kozloduja, kas ir tāda paša tipa atomelektrostacija, arī būtu iekļaujama un pret to jāizturs tieši tāpat, taču 2008. gada pavasarī Bulgārija vēl nebija Eiropas Savienības dalība valsts, Mēs vēl pie tā strādājām, lai šeit, šeit klātesošiem deputātiem to laika bija uh, Lielbritānijas leiboristu prezidentūra, jāuzsver šis vārds leiboristi, uzskatīja, ka neņems vērā Bulgāriju, jo Bulgārija vēl nav dalība valsts. Tas, protams, bija viens liels joks. Bulgārija tūdaļ pat iestājās Eiropas Savienībā, mēs par to ļoti priecājāmies, un mums ir jāfinansē šīs atomelektrostācijas slēgšana, jo tā ir novecojusi. Tālāk. Ir arī deklarācija starp trim iestādēm pār pārejas noteikumu izstrādāšanu, kas būs ieviešama dažās jomās, proti par pārsu, pārskaitījumiem un par, daž, par jaunā līguma stāšanos spēkā, tad par pārēju no Nicas uz Lisabonas līgumu, kas saistās ar papildus izdevumiem. Vēl jāpiemina, ka ir bijušas sarunas par sākotnējā teksta uzlabošanu grozījumiem. To vēlējās vairāki delegācijas locekļi, vairāki parlamentārieši. Ingeborga Greisle, Raimers Bēge to starpā. Jūsu rīcībā šobrīd ir teksts, kas tiek uzskatīts par papildus dosie, tātad angliski tas ir supplementary dosie, pirmajā lapusē ir atsauce uz 22. un 23. finanses regulas punktu, kas joprojām būs spēkā arī Lisabonas līguma apstākļos. Tas nav uzrakstīts, bet tas tiek uzskatīts par pats par sevi saprotam, ka ir labāk to atgādināt, ka šie uh, finanšu regulas punkti ir spēkā. Gāriefa valsts kundze mums ieteica ņemt vērā arī to, ka abas budžeta lēmē institūcijas reizēm var nebūt, var nevienoties pār finanšu pārskaitījumu. Gāriesa Valkons līdz ar to ieteica grozījumu radīt vienkāršoto samierināšanās procedūru šādos gadījumos. Mēs diskutējām par to ar abu pārējo iestāžu pārstāvjiem un likās, ka tas nebūs viegli vai pat nebūs iespējami, un tādēļ mēs radām finansējumu, kas ļauj Eiropas komisijai vienkārši atsaukt savu priekšlikumu tad, ja pārējās iestādes nav mierā ar to. Man šķiet, ka tā ir ļoti korekta vienošanās, kas atbilst mūsu interesām. Tā garantē parlamenta tiesību šajā pārejas periodā. Šis pārejas periods ir laiks, kad mēs sāksim, izma, mēs izveidosim veselu virkni dažādu noteikumu, kas būs spēkā daža, dažus mēnešus. Tie būs kā pilotu projekti vai kā eksperimenti. Ja tie darbosies, tad mēs tos pārņemsim. Ja nedarbosies, mēs tos mainīsim vai adaptēsim, jo finanšu regula tiks pārskatīta. Gan tad, kad mēs runāsim par trīs gadu programmu, gan arī tad, kad skatīsimies, kā darbosies Lisabonas līgums. Ingeborgai Greslē būs ziņojums par šo jautājumu, tad mēs varēsim padziļināt šo problēmu izskatīt. Atvainojiet, ka es runāju tik ilgi, bet viss šīs tēmas ir ārkārtīgi svarīgas. Un mums visiem kopā budžeta komitejā ir jāapzinās tas, kādā veidā darbojās samierināšanās, komite, samierināšanās eh, procedūras delegācija. Lāslo Surjans savā runā teica, uzdev jautājumu, vai mēs saglabāsim mazo rezervi e, kategorijā 1A. Protams, ka varētu būt vilinājums uh, sludināt to, ka rezervi ir 0, 0, 0. Tas būtu politisks signāls, ka mums nav nekādu rezervi budžetā. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti prātīgiem, un prātīgi mēs būsim tad, ja saglabāsim maz rezervīti. Ja mēs būsim atspiedušies ar galvu pret griestiem, tad pastāv ļoti liels risks sasmērēt matus, sabojāt frizūru, un ja mēs priekā palieksimies, tad arī dabūt punu. Es domāju, ka būtu labi tomēr maz rezervīt patur, paturēt. Varbūt tie varētu būt 100 tūkstoši eiro. Tas, ko jūs redzat šeit jūsu priekšā dokumentā, šķiet, ka tas ir vienkārši panākts rezultāts, bet tas bija ārkārtīgi sarežģīti mūsu sekretariātam, visiem darbiniekiem to panākt. Un vēl sarežģītāk tas bija datoriem, jo, jo datoriem nav nekādas iztēles, nedz arī radošās domāšanas, kā tas ir referentiem. Kā Lēslo teica, nevajadzētu mums atrasties tādā situācijā, kad mēs pēkšņi atjēdzamies pēc balsojuma pēc tam, kad prezidents jau taisās parakstīt budžetu, ka kaut kur kādā budžeta līnijā kādi līdzekļi par, teiksim, simts miljoniem vai mazāku summu neatbilst līgumam. Agrāk esam balsojuši par budžetiem Nīcas, proce, Nīcas līguma kontekstā, un šoreiz arī to darīsim, bet šobrīd dzīvojam pārmaiņu laikā, un tādēļ es gribētu ieteikt mazu rezervi. Es domāju, ka, ja būs maz rezervi, tad tomēr mēs varēsim uzskatīt par sarunu veiksmīgu iznākumu. Lūk, godātie kolēģi, tas arī viss no manas puses. Diemžēl no zāles pa šo laiku jau ir aizgājusi viceprezidenta Rodija Krats. Es redzēju, ka viņa bija ienākusi zālē, es ceru, ka viņa atkal atgriezīsies. Viņa ir eh, cilvēks, kas birojā nodarbojas ar informācijas jautājumiem. Ja viņa atgriezīsies, iespējams, viņa vēlēsies mūs uzrunāt. Bet tagad došu vārdu referentiem. Pirmais, kas to prasīja, ir Salvadors. Lūdzu, Salvador. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Priekšsādātāji. Pēc tā, ko sacīja Laslo un arī pēc uh, mūsu priekšsādātāja viedajiem vārdiem, man ir atlicis pavisam maz ko teikt. Es uh, vēl, vēlētos uh, tikai pieskarties trim jautājumiem. Uh, Vispirms, um, tā, tam nav īsti sakara ar otro lasījumu, tomēr tam ir sakars ar problēmām, kas mūs sagaida nākotnē. Un proti padomes uh, prezidenta izdevuma finansējums 25 miljonu eiro. Man uh, vajadzētu jums atgādināt, ka šie grozījumi ir saistīti ar uh, nepieciešamību un uh, Un uh, mēs uh, finansējam no 2009. gada līdzekļiem 2010. gada izdevumus. Un uh, sakas tam var būt tādas, ka padomes budžets pašlaik ir lielāks nekā sākotnē bija paredzēts. Un, protams, ka mūsu diskusijās tas būs ļoti um, jūtīgs punkts nākamajā gadā. Bet, nu, es gribēju teikt, ka tas ir svarīgs jautājums jo kopš, janua, eh, kopš janvāra mēs saskarsimies ar pirmajām problēmām savās diskusijās ar padomi, jo mums nav skaidras eh, kvalifikācijas, kādas tad būs eh, šī ārlietu dienesta galīgie izdevumi un kādas institucionālās pārmaiņas mēs piedzīvosim, tāpat arī kādas pārmaiņas budžetā Protams, ka viņu personālam būs um, nepieciešami izdevumi, un tas uh, skar finanšu perspektīvu. Budžeta komitejā uh, īpaši priekšsādātājam noteikti vajadzēs par to diskutēt, runājot par Kozloduju atomelektrostaciju. Vienošanās ir parādījusi, ka sarunvedēju delegācija ir ļoti labi padarījusi savu darbu, jo kozlodoju nevar eh, finansēt no pieejamiem līdzekļiem. Mēs izstājāmies no šīm diskusijām ar uh, priekšnosacījumu, ka kozlodoju netiek uh, finansēt no pastāvošajām izdevuma kategorijām, bet tam tiek piešķirta jauna, jauns finansējums. Un es domāju, ka Bulgāru uh, draugiem tas ir um, labs jaunums. Varbūt sākumā tas izklausās šokējoši, tomēr tā, tā ir tā budžeta loģika. Tas, kas nav iekļauts parlamenta pirmajā lasījumā, diskusijās ir ļoti grūti panākams. Šeit ir jāatrod svaiga nauda, un es domāju, ka vienošanās, kuru mēs šeit panācām, ir ļoti apsveicama un tas ir viens no eh, diskusiju lielākajiem panākumiem. Kā jau sacīja referents eh, Sājana kungs, par budžetu, par maksājumiem, par kohēzijas politiku. Tur mēs nedrīkstam pieļaut eh, nekādu kāpšanos atpakaļ, jo tādā gadījumā mēs sūtam skaidru signālu valstīm, kas no šiem līdzekļiem ir ļoti atkarīgas. Galīgie skaitļi, pie kuriem mēs nonācām sarunās, ir uh, procentuālā izteiksmē pārsteidzošs. Parlamentam tas ir ļoti labs. Tomēr ir pārsteidzoši, ka padome tik lielā mērā parlamentam ir nākusi pretī. Es domāju, ka mums to vajadzētu novērtēt pozitīvi. Un visbeidzot, priekšsādātāja kungs, kas attiecās uz uh, šīs uh, izdevuma kategorijas 1A nelielās rezerves sadalīšanu, un es to esmu teicis jau iepriekš, es nedomāju, ka mums vajadzētu pilnībā izlietot šīs rezerves. Mums nevajadzētu aiziet līdz 0% rezervju, jo tie, kas šeit strādā vairākus gadus un ir sekojuši budžeta jautājumiem, visi taču zina, ka uh, neparedz rezerves pārsvarā tiek iztukšotas otrajā lasījumā, nevis pirmajā. Politiski to var saprast tā, ka tad, ja mēs neparedzam nekādas rezerves, tad tīri matemātiski, ja rezerves ir nulle, otrajā lasījumā tas varētu kļūt ļoti bīstami. Un tas uh, raida signālu, uh, ka mēs esam iz, izsmēluši rezerves izsmelšanas pēc, un to es neuzskatu par nopietnu rīcību. Varbūt uh, dažas specializētās komitejas parlamentā, kas ir uh, tā, šādu soli vēlētos, tomēr budžeta komitejai būtu jāizrāda racionāla pieeja, un mums nevajadzētu to darīt īpaši pirms otrā lasījuma. Tieši tāpēc es vēlētos uh, pieslieties tam, ko sacīja referents, un arī tam, ko tikko sacīja priekšsādātājs. Gan formāli, gan pēc būtības mums uh, šos 0,7 uh, miljonus eiro nevajadzētu aiztikt, mums vajadzētu paturēt tos rezervē, un uh, Šeit, protams, pastāv arī um, šte, matemātiskas uh, problēmas, ka mēs varētu būt pārēķinājušies. Paldies, Salvadora Manjensen. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlētos apsveikt Sūriana kungu un priekšsādātāju par rezultātiem, kurus esam panākuši sarunās. Jo, protams, um, ka parlamentam ir izdevies saglabāt visas savas prioritātes, un es domāju, ka mēs a, esam a, la, varējuši labi sadarboties un izlēmt, kur mēs varētu at, atrast šo 81 miljonu. Mēs tos ņēmām no pirmās A kategorijas salīdzinājumā ar pirmo lasījumu, un es a, arī iepriekš aizstāvēju viedokli, ka mēs nedrīkstam e, nolaisties zamāk par komisijas piedāvātajiem skaitļiem, jo tas ir. E, šis skaitlis ir ņemts balstoties uz e, dziļu analīzi, un mums vajadzēja izlemt, kuras prioritātes būtu atbalstāmas no rezerves līdzekļiem. Neparasti tomēr starp politiskajām grupām bija panākta ļoti laba vienošanās, no kurām deviņām pozīcijām mēs ņemsim šo naudu. Jā, ar Joranu Femu no sociālista koordinatoriem es eh, piedāvāju uh, ceturtajai pozīcijai piedāvāt papildu naudu. Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga joma, un tur varētu parādīties jaunas vajadzības. Turklāt šī budžeta pozīcija ir ļoti niecīga. Protams, ka pēc tam mums paliktu vēl nelielas rezerves, ja es pareizi sapratu no referenta, bet uh, varbūt to mēs varam atstāsim. Mums uh, nav vajadzības uh, uh, tērēt papildu naudu, jo nulles rezerve arī nav pieļaujama. Es domāju, ka tas būtu tāds risinājums, pie kura mēs varētu pieturēties, un es domāju, ka mēs esam sanāku, panākuši uh, labus uh, rezultātus. Um, sadarbības ietvaros, uh, deklarācijās un um, pārējais noteikumos no vecā līguma uz jauno līgumu. Es domāju, ka kopsumā mēs visi varam viens otru apsveikt ar šo sarunu rezultātiem, kas attiecās uz Sūrienu teikto par to, kā mēs praktiski organizēsim balsošanu. Es pilnībā to atstāju referenta un sekretariāta ziņā. Es domāju, ka tas būtu jādara tik vienkārši, cik iespējams. Paldies! Jāna. Paldies, Anna! Anne, es gribētu teikt, ka mums ir ļoti žēl, ka šajā samierināšanās procedūrā Anna Jensen nepiedalījās. Protams, ka viņas politiskā grupa bija ļoti labi pārstāvēta, bet pašas Annas nebija. Jāsaka, ka vienošanos mēs panācām pārāk strauji. Anna vēl nepaspēja mums pievienoties. Tas tādēļ, ka padome pēdējā brīdī mainīja tikšanās dienu un samierināšanās notika par 24 stundām agrāk nekā sākotnēji ieplānots. Dažiem līdz ar to radās problēmas, un Anna bija viena no tiem, viņa nevarēja ierasties uz tikšanos. Tā kā es šeit runāju par personiskām problēmām, tad eh, paturpināšu un pateikšu vēl arī to, ka. Jūta Haug nav tas cilvēks, kas sēž no manas pakreis. No manas pakreis sēž Karls Fins, eh, priekšsēdētāja vietnieks. Jūta Haug diemžēl šobrīd atrodas citā sēdē. Tā ir starpparlamentārā asamblēja, kurā Eiropas parlamenta deputāti tiek sarākā kā valstu deputātiem. Tādēļ viņi nevarēja būt šeit. Vēl ļaunāk ir tas, ka zaļo deputāti šeit nav ieradušies vispār, jo viņiem šobrīd ir grupas sēde. Un šī sēde ir izbraukuma sēde kādā ļoti eksotiskā valstī, kas ir apdraudēta, to apdraud klimata sasilšana. Uh, Un tādēļ zaļie nevar ierasties ne šodien uz sēdu, un vēl jau ļaunāk viņi nevar ierasties arī rīt no rīta uz balsošanu. Es domāju, ka viņi piedalās šajā konsensusā, viņi atbalsta šo mūsu projektu, bet, diemžēl, viņu uh, klātbūtne mums ir laupīta. Socialista gan ir klāta. Uh, e, šeit vārdu lūdza Durants, kā viens no daudzajiem pār, pārstāvjiem. Paldies, priekšsādātāji! Es runāšu ļoti īsi un pievērsīšos galvenokārt tām problēmām, kas mums vēl ir palikušas, jo es domāju, ka mēs apmēram vienādi vērtējam parlamentu prioritāšu aizstāvēšanu un um, samierināšanās uh, procedūras iznākumu. Sūrijānam ir izdevies parlamentā radīt uh, stingru vairākumu, uh, un viņš ir ļoti uzklausījis visu politisko grupu vēlmes. Es esmu viņam par to pateicīgs. Vispirms vispārīgs komentārs. Es esmu ļoti priecīgs, ka koordinātāru sapulcē pagājušā nedēļā mēs spējām vienoties par to, kā risināt pagājušās atlikušās problēmas saistībā ar šiem 81 miljonu. Un uh, mums uh, izdevās vienoties par to, ka mums vajadzētu aizstāvēt parlamenta pozīciju un mikrofinansējumu. Tomēr um, uh, mums nācās arī domāt par to, kādu risinājumu uh, rasta rezerve attiecībā uz rezervēm un izdevuma pozīcijām, nevis piemērot lineāru pieeju. Tomēr par mikrofinansējumu runājot, ja mēs atrodam uh, risinājumu šeit budžeta komitejā, tad uh, es, uh, ja es pareizi saprotu, mēs esam vienojušies 25 uh, miljonus piešķirt no svaigās naudas finansējumu bet uh, šeit padomes nodarbinātības komitejā es uh, domāju, vajadzētu priekšsādātājiem piedalīties un atrisināt uh, šo problēmu trialogā nākamajā nedēļā, jo es saprotu, ka tur tiks pieņemts tiesiskais pamats par mikrofinansējumu tādas bija diskusijas starp mm, nodarbinātības komitejā padomē. Man ir viens komentārs par atlikušajām problēmām, kad mēs runājam par budžeta skaitļiem, un tā ir diskusija par finanšu pakāpojumu pozīciju. Mums ir ienācis priekšlikums, kas ir balstīts uz ziņojumu, kas kuru parlaments jau ir pieņēmis. Uh, Un um, ko ekonomikas komiteja tur jau ir iesniegusi grozījumus, un es domāju, ka būtu, būtu ļoti uh, labi, ja mēs varētu atrast 700 uh, tūkstošus, nevis 140 tūkstošus, kas tika sākotnēji ierosināts. Es uh, domāju, ka mm, tā mums būtu prioritāra lieta, tā nav tik liela nauda, Un es domāju, ka 1A kategorijā joprojām vēl ir nelielas rezerves. Es domāju, ka varbūt šeit finansējumu mēs varētu palielināt līdz 700 miljoniem. Ja pēc tam paliek vēl uh, citas rezerves, un uh, pēc maniem aprēķiniem nelielām rezervēm uh, vēl vajadzētu palikt, mēs, protams, varam filo uh, sākt filozofisku diskusiju par to, vai mums ir uh, nepieciešams paturēt rezervē 100 vai 200 tūkstošus vai neatstāt neko. Uh, tad uh, man principā nebūtu nekādu iebildumu pret to, ka mēs uh, paturam rezerves, jo būtībā mēs esam jau samazinājuši rezerves līdz uh, nulai un faktiski jau mēs tā darbojamies. Tomēr, protams, ka filozofisku diskusiju mēs varētu uzsākt. No manas puses nebūtu nekādu problēmu, ja rezerves paliktu, ja mēs varētu šai budžeta pozīcijai piešķirt 700 tūkstoši, nevis 140. Papildus tam uh, Man ir vēl daži citi komentāri. Mēs esam daudz diskutējuši par komunikāciju politiku, un mums bija diskusija par atlikušajām rezervēm uh, budžeta līnijai par Eiropas publisko telpu komunikācijām. Um, pašlaik mēs esam saņēmuši no kultūras komitejas priekšsādātājas Doris Paktas um, vēstuli un um, piešķirt papildu finansējumu. Es domāju, ka mums vajadzētu to atbilstīt. Uh, parlamenta komunikāciju direktorāts. Es domāju, viņu priekšlikums mēs varētu atbalstīt. Vēl viens komentārs. Mums ir vēl viena rezerve. Uh, citas uh, pārvaldības, cita pārvaldības izdevumi, kas ir saistīti ar divām citām problēmām. Viens ar pētniecību un otrs ar Olaf tiesisko pamatojumu. Ja es pareizi saprotu, mēs um, esam, neesam saņēmuši no, no um, komisijas atbildi, kad šie pētījumi tiks veikti. Tomēr uh, mums, uh, tad, kad uh, mēs saņemsim šo atbildi, tad es domāju, ka labākais uh, būtu par šo atlikušo rezervu rīkot dalītu balsojumu. Uh, Protams, mēs varam iztērēt šo rezervi pētījumiem, bet mums vajadzētu eh, paturēt arī rezervi olaftiesiskajam pamatam, jo tur mums nav m, pašlaik risinājumu. Ir eh, iesniegt arī citi grozījumi, kas ir apmēram tādi paši kā pirmajā lasījumā, bet eh, šīm lietām mums vajadzētu piekrist, cik vien tas būs iespējams. Paldies! Euh, Paldies! Es gribētu pateikties tam, ka Gerants šajā ārkārtīgi sarežģītajā samierināšanās procedūrā vis tā, visā tās garumā mums palīdzēja atrast galīgo kompromisu. Viņš aizstāvēja savas grupas pozīcijas, bet vienmēr ārkārtīgi konstruktīvi. konstruktīvi. Un tāpat Viņš mums arī palīdzēja, jo viņš ļoti labi zina zviedru valodu. Kritiskos momentos tas noderēja. Vladimirs Manka lūdzu vārdu, lūdzu. Ďakujem, pán predsedá. Teraz sme videli svetlý príklad toho, že... Paldies, priekšsādātāji kungs. Tikko tika minēts pozitīvs piemērs Mūsu priekšstādātājs, uh, ja to saka, tad uh, citiem to nevajadzētu vairs paskaidrot. Es domāju, bet atļaujiet man pāris komentārus izteikt. Eiropas parlamenta budžets uh, patiesībā jau ir noslēgts. Pirmajā lasījumā mēs esam to paveikuši un um, nebija nepieciešams veikt grozījumus citu institūciju budžetos. Uh, tāpēc ir diezgan maz teksta, kas attiecās uz citām institūcijām. Tāpēc šajā gadījumā es gribēju teikt, ka pasākumi, kurus mēs veicām pirmajā lasījumā attiecībā uz citu institūciju budžetu, noveda pie tā, ka mēs radām ietaupījumu, kur mēs varam izmantot konjunktūras plāniem. Mēs ietau, radām ietaupījumu transportam, uh, transporta pozīcijās, uzlabojot sadarbību starp institūcijām. Mēs ceram, ka mēs varēsim atrast īsto politiku arī ēku uzturēšanas politikā. Šo sarunu rezultātā bija nepieciešams pieņemt padomes un Eiropas parlamenta kopīgu rezolūciju par ēkām, un es piekrītu, kas attiecās uz um, izdevumiem. Um, ēku apsaimniekošanai, tad tie ir ļoti būtiski līdzekļi, un es domāju, ka mums šeit ir jāatrod ilgtermiņa stratēģija. Mēs zinām, ka finanšu, daudzgadu finanšu perspektīva ir gandrīz beigusies, un um, mums šeit nepietiek ar to, ka katra institūcija izstrādā savus plānus. Mums ir nepieciešams šajā jomā uh, radīt sadarbību starp institūcijām, lai tādējādi ietaupītu lielas līdzekļus. Un vēl viena īsa piebilde. Ļoti bieži notiek tā, ka ēku, apsaim, ēku finansējumam ir eh, tādas uh, metodas izmantotas, ka uzturēšanas izmaksas uh, eh, uzlēdz debesīs, un es ceru, ka komisija mums šeit varēs iesniegt ļoti labus priekšlikumus drīzumā. Direvskas kundze. Liels paldies! Paldies, priekšsādātāji! Ļaujiet uh, arī pievienoties tiem, kas uh, sveica referentu un priekšsādātāju par veiksmīgajām sarunām. Es domāju, ka jūs esat to pelnījuši arī es esmu ļoti apmierināta ar um, sarunu rezultātu. Tomēr es uh, gribēju norādīt, ka pastāv arī tāda lieta kā budžeta maģija, un proti piektā pozīcija administrācijas um, izmaksas. Es nezinu, kā mums izdevās sasniegt šādu brīnumu, un uh, tieši tāpēc es gribēju apsveikt visus, kas bija iesaistīti šajās sarunās. Kā jums izdevās atrast pietiekami daudz līdzekļu piektajā izdevuma kategorijā? Mums nevajadzētu sākt priecāties pārāk ātri, jo šo problēmu mums vajadzēs skatīt uh, vēlreiz. Ir nepieciešami 80 līdz 90 miljoni eiro personāla izdevumiem. Piektajā kategorijā ir arī zināmi trūkumi Un tāpēc nākamajā gadā mēs varam nonākt tādā situācijā, ka mēs nepiedzīvojam šādu brīnumu vēlreiz. Mums būs papildu vajadzības, jo spēkā ir stājies Lisabonas līgums. Es vēlētos, lai piektajā kategorijā tiktu piešķirti pietiekami līdzekļi, lai mēs varētu veikt maksā, mak, saistību apropriācijas. Paldies, Vogenkungs, lūdzu. Yeah, uh, thank you, uh, President. Like uh, other colleagues. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Gluži tāpat kā citi kolēģi, es uh, priecājos par šo diskusiju iznākumu. Daudzos gadījumos, uh, atšķirībā no daudziem gadījumiem, šis uh, provizoriskā budžeta projekts ir labs rezultāts. Ir bijuši grūti lēmumi un izvēles, bet tā notiek ar katru budžetu un visās diskusijās par budžetu. Uh, Un uh, mēs neesam vēl atrisinājuši pilnībā dažas nākotnes problēmas. Kolēģi jau minējuši faktu, ka ir ļoti mazas rezerves, kas varētu mums sagādāt grūtības nākotnē noteikt un finansēt dažas turpmākās prioritātes. Pēdējais runātājs uh, minēja piekto kategoriju un pārvaldes finansējumu. Un Kazaduji uh, elektrospēkstacija ir cita problēma. Un uh, tā arī jāanalizē turpmāk, bet kopumā es priecājos par šiem priekšlikumiem un es tos atbalstu. Galvenā lieta, ko es vēlējos aktualizēt, ir eh, tas, ko jūs priekšsēdētāji aktualizējāt jau sanāksmes sākumā. Un proti ir virkne papildu deklarāciju, tostarp arī par kohēzijas politiku un kohēzijas finansējumu. Es nu pat pārlasīju formulējumu tur, un tas, manuprāt, ir ļoti labs, un es ceru, ka ik viens šajā grupā to atbalstīs, bet mums ir uh, jāpārliecinās, ka, ka, š, ka šie dokumenti būs efektīvi, e, jo politika ir jāuzlabo un sistēma ir jāvienkāršo, un, un ja tā nenotiks, tad tie vārdi paliks tikai vārdi, un es gribu, lai mēs par to padomājam, un lai par to padomā arī komisija un padome. Paldies! Right. Jums ir pilnīga taisnība, un es esmu drošs, ka arī nākamais runātājs, Džeims Ellis, domā tāpat. Ben, je suis pas sûr, monsieur le président, mais puisque... Priekšsēdētājs neesmu tik pārliecināts, bet tā kā jūs tik labi runājat manā valodā, tad es varētu labāk runāt jūsu valodā. Man ir trīs jautājumi, ko es gribētu šeit pieminēt. Pirmkārt, ceturtajā pielikumā par piekto kategoriju kopīgā deklarācija. Tur ir angliski teikts, ka piektās kategorijas rezerve prioritāri ir jāizmanto tiem pasākumiem, kas ir tieši saistīti ar Lisabonas līguma ieviešanu? Vai ir jau kaut kādas aplēses, ko komisija mums var piedāvāt, cik liela līdzekļa tur ir vajadzīga? Līgums stājas spēkā Un būtu tiešām pārsteidzoši, ja komisija nebūtu aptuveni aprēķinājusi, cik lieli izdevumi varētu saistīties ar šo līgumu stāšanos spēkā. Otrakārt, lasot rezolūcijas projektu, kurā tagad ir pieminēts ceturtais pielikums 34., 35. un 36. punktā Rezolūcijā mēs sakam, ka ir nepieciešams padziļināti izpētīt visas rezerves un domāt, vai mēs nevaram vēl vairāk ietaupīt. Vai nebūtu pareizāk, ja mēs aicinātu ģenerālsekretārus visās iestādēs jau tagad izpētīt uh, izdevumus un izteikt priekšlikums, kur var ietaupīt kaut ko, teiksim, līdz aprīlim, lai mums būtu jau iepriekšējais priekšstats par to, kur mēs varētu kādu naudu dabūt. Um, manā valstī un arī citās valstīs mēs redzam, ka cilvēkiem liek sajost jostas ciešāk, um, valstīm budžetā vairs nav naudas uh, ja mēs sāktu šeit iestādēs jau tagad apgūt uh, rezerves, tas būtu labi, tā būtu laba zīme, jo savādāk mūsu ierēģņu algas pieaug par 3,4, 3,5%, tas cilvēkiem varētu arī nepatikt. Domāju, ka mūsu administrācijā noteikti ir iespējas ietaupīt. Es šeit neierosinu iesaldēt algas, e, tāpat arī nekādus pabalstus iesaldēt neiesaku jo pret to noteikti būtu ļoti liela pretestība. Bet es domāju, ka ģenerālsekretāram varētu dot padomu paskatīties, kur var ietaupīt. Un pēdējais punkts par dokumentiem, un šeit es runāšu savā valodā, jo tas ir tehniskāk. Raimer Bēges iesniegtajā dokumentā par par vidējā termiņu pārskatu un par to, ko mēs ar to darīsim. Dokumentu beigās Rēmers Bēgis saka, ka viņš vēlētos, lai šie jautājumi tiek pieminēti uh, uzklausīšanas, komisāra uzklausīšanas laikā. Tas ir mazliet nekrietni, ka mēs uzdosim komisāra kandidātam uh, grūtus jautājumus. Es nezinu, kad mēs diskutēsim par jautājumiem, ko uzdodam komisāru kandidātam, vai sekretariāts mums iedos jautājumu sarakstu, jo uzklausīšana jau ir paredzēta janvāra otrajā nedēļā. Es nezinu, vai budžeta komiteja tiksies pirms tam. Daudz no mums pēc brīvdienām atgriezīsies tikai 11. janvārī, tad uzreiz būs uzklausīšana. Kā mēs to organizēsim, būtu varbūt labi pārdomāt par to, kā notiks šīs debatas. Varbūt, kā e, šīs te organizatoriskā sanāksme varētu notikt bez žurnālistu klātbūtnes. Paldies, paldies godātais kolēģi kolēģi var atbildēt uz šo jautājumu nedaudz vēlāk, bet pirms tam Ingeborg Gresla lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, es pieteicos runāt uh, pēc tam, kad uh, šeit izskanēja mm, problēma saistībā ar Olafu. Tas ir ļoti labi, jo tā patiešām uh, nav atrisināta un tā spēlēs arī būtisku lomu komisāru uzklausīšanā, jo cīņa pret krāpšanu pašlaik um, ir ļoti aktuāla un uh, mēs nevaram to nostumt malā. Uh, Es vēlējos um, norādīt uz um, B pielikumu, uz uh, pētījumiem. Es nezinu, vai mēs varam saglabāt rezervi pētījumiem, jo, protams, uh, uh, šīs organizācijām ir paredzēta nauda, bet mēs nezinām kādiem. Piemēram, šeit piecas reizes parādās viena organizācija uh, kopsumā desmit miljonu eiro, bet mēs nezinām, kas tie par pētījumiem ir. Viena organizācija Osjanik uh, developmentā uh, SAS ir saņēmis 30 miljonus eiro, un uh, mēs nezinām par ko, par kādiem pētījumiem, par kādām tēmām šie pētījumi ir bijuši. Ir svarīgi, lai šie pētījumi tiktu nosaukti vārdā, un es domāju, ka komisija to varētu nokārtot. Paldies! Merci bien. Alors... Lies paldies Ingeborgai. No manas puses atkal pāris komentāru. Pēc tam došu vārdu referentam. Viņš varēs atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem un izdarīt secinājumus. Bet vispirms es. Attiecībā uz to, ko teica Salvadors Garīga par ārējās darbības dienestu, gribētu informēt budžeta komitejas deputātus, ka Eiropas parlamenta prezidents Jerži Buzeks pagājušo nedēļu ieradās vispirms parlamentāro komiteju priekšsēdētāju sanāksmē, kas notiek reiz mēnesī. Un pēc tam vakarā viņš organizēja darba vakariņas, kurās piedalījās sešu vai septiņu a, komiteju a, priekšsēdētāji, kas tādā vai citādā veidā ir saistīti ar ārēsdarbības dienestu. Tur, protams, bija ārlietu komiteja, konstitucionāla lietu komiteja, jūri, budžeta komiteja, budžeta kontrolas komitejas priekšsēdis, tāpat arī starptautiskās tirdzniecības komitejas un attīstības komitejas priekšsēdētāji. Tātad pavisam septiņi priekšsēdētāji tika aicināti uz šīm darba vakariņām. Ko mēs konstatējam? Pirmkārt, parlamentam steidzam ir jāizveido darba grupa sarunām ar citām iestādēm, visvairāk jau ar padomi. Par to, kā tiks veidots, finansēts Uh, šīs te ārējās darbības dienests, kāds būs personāls un kāda būs tā statūti. Padome, mm, skatoties uz kalendāru, ir izvirzījis šādu mērķi. Izveidot, ne, pieņemt visus nepieciešamos lēmumus attiecībā šodienas līdz aprīlim ja mēs apstiprināsim Katrīnu Aštonu Eiropas komisijas viceprezidenta samatā, tad viņai būs visi nepieciešamie līdzekļi, lai varētu sākt savu darbību. Mēs tātad vienojamies, ka būs darba grupa sarunām ar iestādēm. Šeit es nedaudz improvizēju, bet varu jums pateikt, ka ar ārlietu komitejas un konstitucionālas komitejas priekšsēdētājiem mēs jau runājam, kas varētu būt šīs komitejas. Šīs darba grupas vadītājs šobrīd šķiet, ka ārlietu komitejai vajadzētu izvirzīt vadītāju, bet šajā darba grupā vajadzētu būt pārstāvjiem no visām kompetentajām komitejām. Budžeta komiteja noteikti ir viena no tām. Tad, kad būs panākt politiskā vienošanās, katra Eiropas parlamenta komiteja rīkosies saskaņā ar savām kompetencijām, savu mandātu, eh, lai izpildītu šo vienošanos. Tālāk. Žerārds Ferms uzdeva jautājumus un izteica priekšlikumu stāties sakaros ar vides komiteju, uh, runāt par trialogu rezultātiem pagājušajā nedēļā. Es varu jums apstiprināt, ka, ja runājam par uh, tā sauktiem European Public Spaces, ir kultūras komitejas priekšsēdētājs Dorisas Pakas vēstuli, kas iekļaut jūsu dokumentu eh, mapē un kur ir pieprasīts atbrīvot rezervi, kas ir paredzēta šai, šim mērķim. Ja mēs runājam par grozījumiem un par rezervi atstāt nulli vai nē, šeit ir divas problēmas. No politiskā viedokļa varbūt, ka mēs varētu gribēt šo signālu sūtīt un pieņemt budžetu ar nulles rezervi bet ir arī praktiskā puse. Priekšsēdētāja loma ir uzsvērt šo te praktisko pusi. Es domāju, ka mēs atradīsim tādu risinājumu, kas ļautu mums piedāvāt finansējumu gan finanšu instrumentiem, kas tiks ieviesti nākamgad, gan arī saglabāt šo te manevrēšanas iespēju. Sekretariāts man saka, ka piektās kategorijas rezerve, kurā es pirmīt runāju par 72 miljoniem eiro, tika pārskaitīts, ka patiesībā tur ir 74,4 miljoni eiro. Taču tanī, tas, šoreiz tas ir labi, ka mēs esam atklājuši, ka patiesībā tur ir lielāka rezerva, bet varbūt pēc 48 stundām mēs atklāsim, ka pirmajā kategorijā mums trūks 20 miljonu eiro. Uh, mēs varam saglabāt tehnisko rezervi, lai nebūtu tāda situācija, ka kaut kur budžets vienkārši nepreiz aprēķināts un rastos caurumi. Gribētu atgādināt, ka šori, šodien mēs esam iegājuši jaunā ērā, ir mainīsies sistēma. mūsu taktiskie argumenti sarunās ar padomu, līdz ar to arī mainās. Mēs joprojām esam pakļauti finanšu perspektīvām, mums ir arī savi griesti, taču mūsu taktika mainās. Tālāk. Džeims Ellis uzdev jautājumu par komisāru kandidātu uzklausīšanu. Ar koordinatoriem mēs esam vienojušies par šādu risinājumu. Mēs pieturēsimies pie rakstiskajiem jautājumiem kurus kāds aktualizēs, es nezinu, kurš. Šobrīd nevar atbildēt, kurš formulē šos rakstiskos jautājumus. Tie ir ļoti vispārīgi un muļķīgi jautājumi. Bet ir obligāti visiem komisāriem. Anketa ar šiem jautājumiem tiks nosūtīta pilnīgi visiem komisāru kandidātiem. Šie jautājumi tiks izmantot kā pamats viņu atbildēm. Viņiem laikam ir raktiski jāatbild uz šiem rakstiskajiem jautājumiem. Jā, kā franciski mēs sakam, stulbs jautājums, stulba atbildi. E, tātad atbildes būs pilnīgi atbilstošas jautājumiem. Mēs ar koordinatoriem uzskatām, ka ņemot vērā kandidātu personību, mums vajadzētu šeit uzklausīšanā uh, izmantot brīvā mikrofona procedūru. Pirmkārt, jautājums uzdos koordinātori. Viņi uzdos jautājumus par daža galvenajām politiskajām ievirzēm. Un pēc tam jautājums varēs uzdot pārējie deputāti. Šī uzklausīšana ir jāorganizē ļoti neformāli, dzīvīgi. Es bū, domāju, ka būtu nepareizi ļoti formālu procedūru ierosināt, ja mēs runājam ar šo kandidātu. Prezidenta konference uzskata, ka katra uzklausīšanās ilgs, uzklausīšana ilgs maksimāli trīs stundas. Mēs drīkstam to pārtraukt pēc divām stundām un 58 minūtēm, protams. Uzklausīšanas sākumā komisāra kandidāts teiks īsu ievadrunu, kas ir 10-15 minūšu gara, lai lielākā daļa laika palikt viedokļu apmaiņai. Tik daudz es no savas puses varu teikt bet es gribētu uzdot jautājumu ģenerāldirektoram, kas šeit pārstāv komisiju. Vai viņš vēlas atbildēt uz jautājumiem, kas te izskanē, nu, piemēram, par mācību kredītu budžeta līnijas lielumu vai administratīvajām izmaksām, ko uzliek Lisabons līguma ieviešana, vai par kādiem citiem tematiem, kas šeit tik ierosināti. Vai jūs, ģenerāldirektors kungs, vēlētos īsi atbildēt? Ja jā, tad lūdzu dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribētu pievienoties jūsu teiktajam par eh, šo svarīgo dienu, 1. decembri, kad stāja spēkā Lisabonas līgums. Džēms Ellis šeit uzdeva jautājumus par ārējās darbības dienestu. Eiropas komisija pilnīgi noteikti ir daudz strādājusi pie šī jautājuma. Priekšlikumi drīz vien tiks jums iesniegt, tos iesniegs augstā pārstāve jo augstā pārstāve pēc tam, kad tiks apstiprināts komisijas sastāvs, nāks klajā ar priekšlikumiem. Lisabonas līguma stāšanās spēkā, protams, izraisīs administratīvās izmaksas. Būs nelielas izmaksas, kas saistās ar nepieciešamību pieņemt darbā dalībvalstu diplomātus, kuriem būs specifiska darbība, specifisks status šajā um, ārējās darbības dienestā. Šos priekšlikumus mēs iesniegsim, tos iesniegs augstā pārstāve, kas arī būs komisijas viceprezidenta. Viņa iesniegs veselu priekšlikumu pakotni. Otrs jautājums. Gribētu pateikties Fermu kungam par viņa nostāju attiecībā pret rezerves atbrīvošanu. Ja mēs runājam par budžeta līdzekļiem pētījumiem, esmu ļoti priecīgs, ka Fermkungs teica, ka viņš ir apmierināts ar to, ka rezerva tiek atbrīvota. E, netik, pārli, netik priecīgs bija dzirdēt Greslas kundzes teikto par to, ka viņi nav īpaši apmierināti ar pētījumiem. Taču no savas puses teicu, ka mēs esam veikuši ļoti pamatīgu administrīvās arheoloģijas darbu, esam patiešām izrakuši informāciju, kas mums ir prasīta. Tas ir bijis ļoti liels, pamatīgs darbs, mēs esam ielikuši lielas pūles, daudz cilvēku bija iesaistīti šajā darbā. Viņi centās patiešām sagādāt pilnīgu informāciju ļoti īsā laikā. Es gribētu piebilst, Ņemot vērā to, ko es šeit dzirdēju par administratīviem jautājumiem un par to, ko mēs visi esam darījuši, lai iekļautos piektās kategorijas finanšu līdzekļos un ņemot vērā arī tos transferus, kas ir veikti, lai varētu finansēt ekonomiskās atvesļošanās plānu, gribētu uzsvērt, ka Eiropas komisija ir nepieciešams, lai paredzētie administratīvie izdevumi tik saglabāti iepriekšējā līmenī. Gribētu apelēt pie priekšsēdētāja sirdsapziņas un lūgt, lai viņš uzstāja, ka administratīvie izdevumi netiek samazināti. Mani darbinieki vairs nezina, kur mēs varētu apcirpt šos te administratīvos līdzekļus. Tie ir tie divi komentāri, kurus es vēlējos izteikt un vērst deputātu uzmanību šiem jautājumiem. Paldies! Lies paldies ģenerāldirektoru kungam! Ingeborg lūdzu! Atvainojiet priekšsādātāji, bet es gribēju ģenerāldirektoram norādīt to, ka no priekšnoteikumi šai rezervai pētījumiem jau bija paredzēti, un eh, tāpēc eh, cilvēki tur eh, sēdēja to smeklē, un kas man ir žēl, ņemot vērā pašreizējos, ehm, pašreizējo progresu IT jomā, es nožēloju, ka šeit nav nekas jauns un ka te nekas netiek papildināt. Ja jau mēs vēlamies to zināt, tad tam ir kādi iemesli, jo šis jautājums par to, kāda nauda tiek izmantota pētījumiem, ir svarīgs jautājums, kura tiek uzdota mūsu dalību valstu valdībām. Šajā kategorijā ir iztērēta 300 miljoni eiro, un tā ir ievērojama nauda, tāpēc es domāju, ka būtu jauki, ja jūs varētu iesniegt informāciju par to. Paldies! Merci, Inge! Paldies, Inge! Lāslo, lūdzu! Kādus secinājumus jūs varat izdarīt pēc šīm debatēm? All, Chairman, like thank... Pirmkārt, priekšsēdētāji, es vēlētos eh, pateikties Salvadoram un eh, Annai Jensenai par atbalstu, un arī paldies eh, Goranam par piezīmi. Pastāv atšķirības starp uh, EPP un sociālistu nostāju attiecībā uz e, šiem finanšu pakalpojumiem, bet e, es, es ticu, ka mēs varēsim vienoties par risinājumu, un e, es šobrīd vēlētos kādu risinājumu ierosināt. Mm, es to apspriedu nesen ar Salvadoru. Teorētiski mani neapmierina šo, šo mazo līdzekļu izlietojums tikai vienai līnijai. Ja nebūtu priekšlikuma, referents būtu gatavs sadalīt šos līdzekļus vienmērīgi septiņām uh, līnijām, septiņām pozīcijām. Taču mums vajadzētu ņemt vērā arī to, ka šie līdzekļi finanšu pakalpojumiem ir salīdzinoši nelieli. Un um, proporcionāli mēs sadalījām 10 miljonus, un no šiem 10 miljoniem tikai 140 uh, bija, bija proporcionāli daļa finanšu pakalpojumiem. Un saskaņā ar Gorana priekšlikumu šim īpatsvaram vajadzētu pieaugt par 700, eh, kas nozīmētu papildu vēl 560. Kā jau teicu, sākumā referents apsver sociālu demokrātu grupas priekšlikumu un arī liberāļu grupas priekšlikumu. Referents ierosina atbalstīt šo ideju, un tad mēs uh, iegūsim rezervi, ja to tā vispār var saukt, 146,747 eiro apmērā. Tie nav miljoni, tie nav tūkstoši, tie ir eiro. Tātad politiski šī summa ir līdzvērtīga nulai. Uh, ik viens, kurš, ir, kurš izsakās politikā vai, vai kurš, kurš runā ar presi, var droši teikt, ka rezervas nemaz nav. Kāpēc? Uh, Kāpēc, kāpēc neatdot to finanšu pakalpojumiem vai citai pozīcijai? Tas ir tehnisks jautājums. Labāk, ja mums ir nauda, jo jāpatur prātā doma, kas notiks, ja 400, ja, ja, ja 4000 pietrūks katru reizi, kad mēs rēķināsim. Un tad mums vajadzēs eh, grozīt pozīcijas, par kurām ticis balsots. Un, lai izvairītos no šādas situācijas, manuprāt, eh, šāda garantija būtu tikai saprātīgs risinājums. Tāpēc es ierosinu piešķirt papildu septiņus tūkstošus finanšu pakalpojumiem, un eh, tas, tas vēl būtu papildu plānotajiem 140 tūkstošiem. E, manuprāt, sekretariāts varētu tikt galā ar šo darbu, un EPP e sekos e, referenta priekšlikumam. Manuprāt, eiro izteiksmē šī, šī, šī summa ir nekas, bet vienprātības pēc un kompromisa pēc uh, tad kompromiss un vienprātība ir daudz vērtīgāki par naudu. Bet eh, šeit es gribu skaidri norādīt, ka tas nav tikai mans risinājums. Attiecībā uz mikrofinansējumu es eh, pārlasīju pēdējā trialoga piezīmes, un, ja es pareizi saprotu situāciju, Eh, bija panākta vienošanās, eh, tika piekrists mūsu risinājumam eh, par 2010. gadu, bet neskaidrs vēl paliek mikrofinansējuma turpmākais iznākums. Un tāpēc es ticu, ka nodarbinātības komiteja ir gatava daļēji no, no progresa, no progresa programmas finansēt šo, šo, šo iztrūkumu. Ir tikai saprātīgi, ja mēs varam lemt eh, par budžeta problēmām arī ar tiesisko pamatojumu. Un es redzu, ka nodarbinātības komiteja ir ieinteresēta glābt situāciju, bet nav tiesiskā pamatojuma, kas eh, tieši ietekmētu uh, turpmākā budžeta ciparus. Tāpēc eh, jebkas, eh, par ko tiks lemts, eh, kalpos tādiem orientācijas mērķiem, un, protams, turpmāk komisija un parlaments mēģinās sekot šiem lēmumiem, taču nav zināms, kādus lēmumus mēs pieņemsim vēlāk. Runājot par komunikāciju politiku, mans mērķis nav bijis apturēt eh, komunikācijas ģenerāldirektorāta darbu. Es drīzāk gribēju dot signālu, ka mums ir vajadzīga uzlabota komunikācija. Un, un manās sarunās ar attiecīgiem ģenerāldirektorātiem es manīju interesi darīt visu, lai uzlabotu komunikāciju. Attiecībā uz pašreizējo rezervi, manuprāt, lemšana par to nav budžetārs jautājums. Un ja, ja komisija mums nosūtīs vēstulī, kurā paziņos, ka ir apmierināta ar paskaidrojumiem un plāniem, es domāju, mums neatliks nekas cits, kā kā atbrīvot šos līdzekļus. Daži mani kolēģi aktualizēja piektā, piektās kategorijas jautājumu. Un tas ir tā dīvaini, jo mums nav viegli samierināšanās procedūrā pieņemt ideju, ka pat komisijai ir zināšanas par, ir informācija par to, ka 80 miljoni ir vajadzīgi algu korekcijai, un viņi nelūdz šos 80 miljonus, jo viņi ir pārliecināti, ka katrā iestādē pastāv tā dēvētās slepenās rezerves. Mēs neesam droši, ka šāds risinājums ir iespējams, un tāpēc eh, formula attiecībā uz ceturto kategoriju, saka runātājs, ir ņemt šo situāciju vērā, un mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka uh, rezerve Lisabonas līgumam, kas ir minēta šajā kategorijā, tiks nodrošināta. Un mūsu situācija neļauj mums kaut kur sameklēt šos 80 miljonus. Mēs vienkārši uzskatām, ka šāda nostāja ir nedaudz dīvaina. Komisija uzskata, ka šī situācija ir uh, risināma. Iespējams, uh, tā ir atbilde uz Džeimsa jautājumu par 3,7 par viņa minētajiem skaitļiem. Neviens. Tad par algu indeksāciju. Šeit ir svarīgas divas lietas, ja es pareizi saprotu situāciju. Viens ir inflācijas rādītāji Eiropas Savienībā vai Briselē vai, vai vienalga kur. Un otra lieta ir eh, izmaiņas dalību valstīs algās eh, valsts eh, iestādēs strādājošiem. Un dalību valstis nav tādā situācijā, lai tās varētu kritizēt mūs, ja šobrīd tās iesaldē atalgojumu, tas ietekmēs mūsu nākamā gada korekcijas, bet šīs lietas ir savstarpēji saistītas, un, manuprāt, obligāti ir jāpilda saistības, ja tas vispār ir iespējams. Taču šobrīd mēs neaprēķinām šai korekcijai piešķiramos eiro nākamā gada budžetam, to, to darīs katra iestāde atsevišķi. Visu beidzot, priekšsēdētāji kungs, es gribu pateikties eh, citiem runātājiem par atbalstu, un es tikai vēlos e, piezīmēt, ka mūsu papildu dosjē mums ir runa par finanšu schēmu, kas attiecas uz periodu no 2007. līdz 2013. gadam. E, skaitļi šeit nav tik interesanti, jo tās ir cenas 2004. gadam, kas ir mainījušās. Taču NKI procenti vēl joprojām ir spēkā. Un 2010. gadam eh, kopējās saistību apropriācijas ir 1,06, un tas, par ko mēs bijām vienojušies, ir 1,2. Tātad eh, mēs šos rādītājus esam pārsnieguši. Bija aprēķināts, eh, ka NKI maksājums būs 1, 1% apmērā, un atkal ir panākts 1,04%. Tātad, manuprāt, mēs esam ļoti nopūlējušies, lai piedāvātu pamatotu un, manuprāt, diezgan lielu budžetu ņemot vērā krīzi, kas šobrīd plosās, un tas nozīmē, ka mūsu ziņa no paša sākuma bija tāda, ka Eiropas Savienības budžets nav viens no krīzes iemesliem. Ja to izmantos pareizi, tas pat var kalpot eh, par līdzekli risinājumu rašanai. Un Tā ir dalību valstīm diezgan ilglaicīga problēma, proti tā, ka tam vajadzētu ievērojami uzlabot uh, savus pasākumus, gan to īstenošanas ātrumā, gan apmērā, un, un šiem pasākumiem vajadzētu būt mērtiecīgākiem. Un šīs deklarācijas uh, svarīgākā ideja ir tāda, ka mums ir jāecina dalību valstis pārvērtēt pašreizējās uh, darbības programmas, lai tās kļūtu mērtiecīgākas, lai labāk tiktu izmantoti līdzekļi IKP palielināšanai un arī jaunu darba vietu radīšanai. Un un nevis kaut kādiem pasākumiem, ko, var, ko varētu darīt vēlāk. Protams, ka šie pasākumi varētu būt jauki pilsētu atjaunošana un tā tālāk, bet pašreizējai reālajai ekonomikai ir vajadzīgs atbalsts, un uh, tāds ir šīs deklarācijas mērķis. Es ceru, ka mēs visi to atbalstīsim. Ja es saprotu pareizi, varbūt, uh, varbūt uh, mēs varētu blokā balsot. Paldies. Lielas paldies referentu kungam. Mm, jā, es domāju, ka koordinātoru sēdē, kas e, drīz vien sāksies, mēs e, varēsim pabeigt šīs debatas. Es saprotu jūs priekšlikumu attiecībā uz grozījumu, kā finansēt jaunās finanšu institūcijas. Es saprotu, ka šis priekšlikums sociālistu grupas koordinatoriem lika krietni padomāt. Tas lika tautas partijas pārstāvjiem nedaudz saviept ceju. Tā likās, it kā viņiem būtu jānorī zīvju eļļa. Bet mēs visi zinām, ka zīvju eļļa ir negaršīga, bet eh, ir ļoti veselīga un tādēļ man nav nekādu šaubu, ka vēlāk mēs koordinātoru vidū vienosimies. Dāmas un kungi, es iesaku tagad pielikt punktu, aicinot izteikties Raimer Bēgi šajās debatēs. Viņš ir speciālists referents, kurš atbild par elastības instrumentiem un arī par vidējā termiņa uh, pārskatu, vidusposmu pārskatu daudzgadu finanšu schēmai no 2007. līdz 2013. gadam. Remers Bēga ir izstrādājis darba dokumentu par šo tēmu. Tā kā samierināšanās rezultātā ir panākt vienošanās arī par finanšu plāna modifikācijām, tad es domāju, būtu ļoti noderīgi paklausīties, kas notiek pārskatot finanšu schēmu vidustermiņā, vidējā posmā. Raimer, lūdzu, vai tu varētu prezentēt šo jautājumu? Paldies! Ja es pareizi sapratu, tad man vajadzētu izteikties gan par finanšu schēmas um, grozījumiem, gan par um, uh, vidēja termiņa pārskatīšanu. Jā, patiesībā e, šie abi ziņojumi ir saistībā ar sārunu rezultātiem e, kuros e, tika spriest par budžetu. Un es gribēju vēlreiz norādīt, ka rezolūcijā es esmu nu, norādījis uz to, ka ņemot vērā elastīguma instrumentu tika piešķirti mm, papildus 195 miljoni eiro. Es gribēju norādīt, ka uh, šīs finanšu perspektīvas uh, laikā jau trīs reizes esam runājuši par grozījumiem elastīguma instrumentos un um, iekļaušu tur arī tādus kā mm, Galileo programmu un um, Eiropas atvesļošanas plānu un tā tālāk, un pašlaik tad ir 8,1, 8,4 miljārdi eiro piešķirti. Un uh, rezolūcijas tekstā es esmu ierakstījis, ka ir jābūt, jā, skaidri jāapzinās, ka lēmums par atomelektrostacijas eh, drošības nodrošināšana Kozlodujā nav iekļaujams eh, daudz gadu perspektīvā un 1A eh, izdevuma kategorijā tam nebūtu no tā jācieš, jo ir, ir arī citas problēmas, par kurām ir jālēm rezolūcijā, sastajā punktā, tas ir uh, pat uh, ļoti skaidri pateikts, es to nocitēšu angliski, uzskata, ka pašreizējā DFS nav piet, piemērota, lai uh, atbilstu visām Eiropas Savienības at, šī brīža vajadzībām, tāpēc uh, Eiropas komisija aicina pārskatīt daudzgad finanšu schēmu, nekavējoties tomēr. Uh, Ja es pareizi izlasīju šos grozījumus, tas būs redzams arī rezolūcijas priekšlikumā. Džeims uzdeva jautājumu, kā tad pašlaik, uh, iz, uh, ko tad es pašlaik uh, savā rezolūcijā, savā ziņojumā saku par komisāru uzklausīšanu. Es šeit citēju 3.6 punktu pēdējā punktā tekstā par um, vidus termiņu pārskatīšanu. Es uh, īsti nezinu, kā, um, vai, vai šeit viņš ir lasījis visu tekstu, vai, vai tā kā es kādreiz ar kriminālu romāniem no sākuma izlasu beigas un tad sāk no sākuma. Jebkurā gadījumā ir svarīgi, tad, kad mēs runājam par politiskajām prioritātēm, politisko orientāciju, uh, Uh, mēs, kad mēs runājam ar komisāriem, ar ka, komisāru kandida, amata kandidātiem, mums ir viņi ļoti labi jāiepazīst un uh, mums ir šī uzklausīšana jāizmanto. Lai mēs uh, varētu tur runāt par starp, starpinstitucionālo sadarbību un uzdot uh, viņiem šādus jautājumus. Uh, Es eh, ceru, ka jūs man 30 sekundēs vēl atļausiet pateikt to, ka mēs šo darbu veicam paši un nevis tā kā citā mm, šajā parlamenta komitejā pasūtam eh, pētījumus un um, tā sauktos think tanks, bet eh, gal galā to, ko tad um, šī komiteja ir darījusi pēdējo piecu gadu laikā un to, kāda būs uh, prioritātes nākamajiem pieciem gadiem, un trešajā nodaļā tad uh, ir vēl pateikts, kādus jautājumus komisāru kandidātiem būtu jāuzdod, uh, um, lai tas notiktu pareizi. Katrā ziņā vienā komitejā tā notika, tur tika iztārēta nauda šādiem pētījumiem, bet es domāju, ka labāk. Uh, to būtu iztērēt citiem mērķiem, tomēr Protams, ka viņi paši uh, var um, lemt par to, kādā formā tiek uzticēts, uzticēts veikt pētījums. Protams, ka pašlaik uh, mēs uh, esam nedaudz apjukuši jēdzienos, kas attiecās uz uh, vidē termiņu mm, pārskatīšanu. Tāpēc uh, būtu svarīgi atgādināt, ko tad mēs uh, toreiz uh, finansu plānošanas uh, un IIA uh, kontekstā runājām un par ko mēs vienojāmies un kādas um, institūcijas tur ir domātas. Toreiz mēs saņēmām no komisijas solījumu, ka viņi sagatavos ziņojumu par IAA līdz 2009. Uh, gada beigām un nepieciešamības gadījumā iesniegs arī konkrēts priekšlikumus. Papildus tam, balstoties uz to, ko Eiropas Savienības padome 2005. gada decembrī lēma par secinājumiem komisijai, par, se, par aicinājumu komisijai iesniegt uh, lingvistiski pārstrādātu versiju, ieskaitot uh, kopīgo lauksaimniecības politiku un Lielbritānijas atlaidi. Un šim darbam bija jā, jābūt pabeigtam līdz 2009. gada beigām, ieskaitot, novērt, ieskaitot pašreizējā IA nolīguma izvērtējumu. 2008. un 2009. gadā tika veikts izmaksu un atsevišķo uh, politiku novērtējums. 2009. Eh, um, gads tuvojas beigām, mums vairs eh, nav pārāk daudz laika, un mēs visi zinām, ka eh, tā kā Lisabonas līguma spēkā stāšanās kavējās, tad ir radušās nobīdes laika ziņām parlamentā mēs um, skatījām divus iniciatīvas ziņojumus, viens par vidē termiņa pārskatīšanu, to es iesniedzu martā, un e, ciešā saistībā ar to es gribēju minēt Katrīnas e, Kānas e, ziņojumu par Lisabonas līguma finansiālajiem aspektiem. Par to tika, notika balsojums plenārsēdē, un šie ziņojumi, protams, jau ir ļoti cieši saistīti gan uh, pēc savas būtības, gan pēc uh, sakām, kas uh, budžeta sa ietekmi, kas izriet um, no šiem ziņām. Runājot par IA novērt, nolīgumu novērtējumu, tas ir jāsaista ar jautājumu, kas uh, kādi instrumenti ir nepieciešami, lai varētu īstenot sekmīgu budžeta politiku. Uh, 25. 2009. gada 25. martā plenārs sēdē tika pieņemts uh, lēmums, ka mums ir nepieciešams trīs pakāpju risinājums. Pirmkārt, pastāvošos deficītus un uh, pārpalikumus saistībā ar uh, ikgadējā budžeta procedūru atbrīvojam. Uh, ar lielāku elastību un, ja nepieciešams, tad izmantojot arī pieejamās eh, rezerves, eh, ņemot vērā pašu līdzekļu griestus. Tā tas eh, toreiz tika teikts, un um, mums, mēs runājām par to, ka mums ir iz, jāizmanto arī daudzgada finanšu schēmas um, uh, vidējā termiņa pārskatīšana. Mums bija vairāk nekā simts šādu uh, programmu. Līdz divt, vēlākais 2011. gadam ir jāpārskata vismaz puse šo programmu, kuras no tām funkcijām, kuras nē, kur mums ir jāveic izmaiņas, kuras mēs nevaram atļauties turpināt vairākus gadus. Un uh, līdz tam laikam mums ir uh, jāizdiskutē šīs izmaiņas, jānodrošina zināma nepārtrauktība, tomēr um, jāpieliek arī punkts tur, kur tas ir nepieciešams. Nākamajā uh, kārtā mēs, uh, un tas bija daļa no Brītu kompromisa, mēs uh, sacījām, ka runājot par vidē termiņu pārskatīšanu un vienlaikus zinām, ka Toreiz gan komisijā, gan padomē vairākums, sakot vārdu review, pārskatīšana nedomāja neko citu, kā jaunas daudzgadu finanšu schēmas sagatavošana no 2014. gada. Un mēs zinām, ka tas ir ļoti sarežģīts uzdevums vidēja termiņa pārskatīšana attiecībā uz pašreizējo finanšu perspektīvu no 2007. līdz 2003. gadam ir būtībā beidzas tad, kad sākas jau daudzgada finanšu schēmas plānošana laika posmā pēc 2014. gada. Tas ir cieši saistīts ar konstitucionālo lietu komitejas uh, um, sacīto, ka mums ir jāpieņem piedāvājumi, mums ir deficīti, mums ir um, jāpielāgo instrumenti, lai mēs ātrāk un elastīgāk varētu reaģēt un um, lai mums nevajadzētu um, strādāt šajos uh, saspēstajos apstākļos, kad mums bija trijos budžetos 8,3 miljardi. Uh, Mēs saskaramies šeit ar uh, Lisabonas līguma finansiālajiem izaicinājumiem, kas mums ir jāintegrē budžetā. Vienlaikus mēs zinām arī to, ka daudzi padomes locekļi šādus pārskatus vai uh, pielāgošanas uh, uzskata par um, um ārkārtīgi sarežģītu uzdevumu. Tad priekšlikums bija tāds, ka no vienas puses mēs pastāvēsim pie ambicioza plāna uh, Lisabona un, no tā, kas, uh, un pie tā, kas no tā ir palicis pāri. Šajā marta rezolūcijā bija minēta arī, arī klimata rezolūcijas, un uh, šobrīd tā ir dienas aktualitāte, ja mēs paskatītos šo marta rezolūciju. Un sasaistām to ar piedāvājumu, ja tas izdotos un mēs varētu pārliecināt komisiju un padomi to pieņemt, tad mēs vienlaikus pieņemtu arī finanšu schēmas pagarināšanu līdz 2015. 16. gadam. Nākamajā stadijā mēs varētu sākt ar um, jaunās finanšu schēmas plānošanu, kas sāktos 16. un 17. gadā un uh, sasaistītu to ar piecgadu plānu. Konstitucionālo lietu komitejā bija skaidrs balsojums um, par to, ka uh, Šis ir viens no demokrātijas deficīta parlamentā, ka mēs uh, runājam par daudzgadīgu finanšu schēmu. Tomēr uh, vēlāk uh, nākamajam sasaukumam ir jāatbild par to, ka šī finanšu schēma ne, nevarēja tikt izpildīta. Demokrātijas izpratnē to būtu jāintegrē citā darba struktūrā, kas attiecās uz atsevišķām izdevuma kategorijām budžetā, ņemot vērā likumdošanas pamatu, tiesību pamatu un uh, tiesisko pamatu un uh, zināmas kategorijas, lai ko tas varētu arī nozīmēt. Uh, Es nezinu, vai man šeit ir jāveic tas sematis, semantiskā, mm, semantiskā skaidrošana, ko tas viss nozīmē, bet eh, ņemot vērā laika perspektīvu, daži mm, mēs vēlētos uh, tur eh, redzēt uh, citus, um, citu skatījumu, nevis tā kā tas līdz šim ir skatīts komisijā un padomē. Uh, tāpēc mēs pasakāmies par attiecīgās komitejas priekšlikumiem līdz nākamā gada sākumam. Kā mēs rīkosimies ar priekšlikumu izveidot ārējās darbības dienestu? Kā mēs uh, rīkosimies ar komisijas priekšlikumiem, kur uh, Daudzgad finanšu schēma vairāku miljardu apmērā tiek pārveidot par likumu, par kuru lemj eh, padome. Šī pielāgošana ir paredzē, eh, paredzēta IIA nolīguma 3. vai 4. pantā, un tur ir atsevišķi elementi, kas tiks iekļauti budžeta kārtībā. Mēs saskarsimies ar jaunu kvalitatīvu situāciju parlamentā Protams, ka tur būs elementi, kuri mm, ir novecojuši saistībā ar jauno Lisabonas līgumu, un uh, būs elementi, kas uh, saistībā ar šīm jaunajām struktūrām būs jāskat no jauna, vai arī būs jāpapildina, ņemot vērā Lisabonas uh, līguma politisko ietvaru. kādi būs priekšlikumi attiecībā uz ārējās darbības dienestu. Tur, protams, pastāv dažādas procedūras. Ja mēs runāsim par kompetenci pārnešanu no komisijas, piemēram, uz ārējās darbības dienestu, tik tā tā ir ļoti liela pakotne ar kuru mums nāksies strādāt, un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, neizdarītu tādu kļūdu, ka mēs eh, nonākam, ka mēs sarunās eh, runājam par vienu, un beigās mums rodas citas raizes, jo parlaments atrodas relatīvi sliktās pozīcijās, kad mēs nonāksim pie sarunu otrās kārtas. Mans viedoklis būtu tāds, ka tad, ja mēs vēlamies politiski kaut ko mainīt, uh, mums. Mēs nedrīkstam samierināties ar minimalistisku pieeju pastāvošo procedūru ietvaros, jo pašreizējā situācija dalību valstīs nav vienkārša, lai mēs ietu šādu ceļu. Un es domāju, ka es, tas nav nekāds noslēpums. Es ied, iedziļinājos pagājušā nedēļa revīzija palātas ziņojumā un redzēju tur uh, saskāros tur ar problēmu, ka mēs prasam papildu finansējumu tādām uh, jomām, kur revīzijas palāda rats pārkāpums izlietojumā, jo um, zināmā mērā uh, šīs augstās matērijas arī ir atbildīgas par to, ka rodas uh, šādi pārkāpumi, pirms mēs runājam par jauniem finanšu resursiem Tomēr šajā brīdī es gribēju teikt, ka vid vidustermiņa pārskatīšanai būtu skaidri jāparāda, ka parlaments mēģina būt uh, atbildīgs, uh, ņemot vērā tā kā budžeta lēmē iestādes lomu bet uh, ne jau visas Lisabonas līguma finansiālās uh, sekas iestāsies uh, vienā dienā. Tur būs jaunas politikas jomas, arī papildus ārēji, ārpolitikai, ja mēs atceramies klimata politiku, tiesli, sadarbību tieslietu jomā un citas līdzīgas lietas, kura mums, protams, budžetā būs jāatrod papildu līdzekļi, lai mēs šīs politikas jomas neatstātu pavisam bez līdzekļiem. Tāpēc es domāju, ka šī pieeja. Uh, kuru jau iepriekšējais sasaukums ir izvēlējies um, risināt vairākās stadijās. Mums um, to vajadzētu skatīt kontekstā ar Lisabonas līgumu un tāpēc sarunas, kuras mēs, sarunās, kurās mēs risināsim, mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs komisijai pastāstītu, ka mēs uh, sagaidām šos elementus īstenojot um, Lisabonas līgumu šādos uh, grūtos jautājumos uh, viņiem būtu jānostājas parlamenta pusē, nevis padomas pusē. Paldies! Bien, merci Raimer. Uh, donc... Lies paldies Raimeram! Paldies par šo ārkārtīgi skaidro un pilnīgo prezentāciju. Raimers mums iezīmē tos jautājumus, kurus mēs varēsim arī uzdot komisāra kandidātam uzklausīšanas laikā. Ir jāsaprot to, cik komplicēta ir šī problēma gan no politiskā, gan no praktiskā viedokļa. E, mums ir jādomā par kalendāru. Daudz no mums šeit ir veterāni Eiropas lietās un kā tādi zina, Tiklīdz mēs vienojamies par darba kārtību, tad uh, eh, 80% sarunu jau ir paveiktas. Tātad pirmkārt sarunās ir jārunā par kalendāru un par tēmām, kas tiks skatītas, kas ir par politikām, kuras ņemsim vērā, kādas ir jaunās vajadzības. Protams, ka mēs strādāsim par pamatu izmantojot komisijas priekšlikumu un ar komisāru kandidātu tādēļ arī būtu ļoti saulēcīgi par to runāt, un pēc tam varbūt arī ar komisijas prezidentu par tiem pašiem jautājumiem. Jūs redzat, ka ir vesela virkne lēmumu, kas jāpieņem, un kas veidos politisku vienošanos. Šī Vienošanās ir jāpanāk 2010. gada laikā, tiekoties vienreiz, divreiz, trīsreiz vai vairāk. Tātad ir jāizveido šīs jaunās iestādes ar to tiesisko pamatu, ir jāsāk veidot jaunās politikas vai jāpaplašina Eiropas Savienības kompetence ar atbilstošu juridisko bāzi. Raimera darba dokuments un ievadruna mums dod dažus piemērus tam, kas ir jādara. Tālāk vajadzīgās apropriācijas finansējums, lai varētu šīs kompetences pildīt un lai varētu izpildīt to, ko prasa tiesiskais pamats. Nav šaubu, ka vajadzēs vēlreiz grozīt finanšu schēmu, vai tā būs patiesa revīzija, ja tā būs adaptācija, to mēs gaidīsim pirmkārt priekšlikumu no komisijas. Tālāk vēl ir jautājums par procedūru. Lisabonas līgums paredz šie, šai te finanšu schēmai jaunu statusu. Līdz šim šī finanšu schēma bija tāds kā dīvains nolīgums starp trim iestādēm. Taču tagad ir nepieciešams Eiropadomas lēmums un Eiropas parlamenta atzinums par finanšu schēmas likteni. Un rodas jautājums, vai patreizējā finanšu schēma tiks pārskatīta, jeb, ja nē, tad ir jāveido jauna finanšu schēma, sākot ar 2014. gadu. Esmu sazinājies ar Spānijas prezidentūru un runājis par to. E, Spānijas prezidentūra ar lielu prieku ķersies pie šī jautājuma risināšanas, un parlamentam nav kompetences sākt ierosināt šo jautājumu. Tad, kad mēs sāksim risināt šo jautājumu, mums būs arī tāpat laikā paralēli jārisina 2011. gada budžeta procedūra, un nākamā gada budžetu pieņemsim jau tad saskaņā ar Lisabonas līgumu, kur parlamentam ir jaunas kompetences. Lūk, tādi ir sagaidāmie uzdevumi. Raimers ļoti labi prezentē šo problēmu loku. Mēs redzam, ka darba programmas organizācija šeit ir ļoti svarīga. Tas, kā mēs izvēlēsimies kalendāru, kādi prioritā, kādas būs mūsu prioritātes, tas ir tas īzējas punkts, kurš, eh, kur lēmumi ir jāpieņem visaugstākā politiskajā līmenī. Es personiski uzskatu, ka būtu labi, eh, ja par šo jautājumu izteiktos arī Eiropadomas prezidents. Minēšu vienu piemēru. Politika izējai no ekonomiskās krīzes. 2010. gadā mēs finansēsim ekonomiskās atvesļošanas plānu mēs izmantosim gan juridiskus, gan politiskus, gan finanšu pasākumus kopienas līmenī. Un ļoti liela nozīme šeit būs gan politiskiem, gan budžeta e, līdzekļiem dalību valstu līmenī. Tam visam ir jātiek koordinētam. Eiropas Savienības padomas prezidenta uzdevums ir vadīt šo koordināciju starp darbību dažādos līmeņos - Eiropas līmenī un dalību valstu līmenī. Kopējā ārējā un drošības politika kuru piedāvās jaunā augstā pārstāve, arī ir vēl viens jautājums. Uh, tai būs savu ietekmu uz finanšu schēmu. Es gribētu pateikties Raimeram par viņu veikto darbu. Pateicoties viņam, mūsu komitejai ir tāda vispārēja vīzija, vispārējais skatījums uz to, cik plašas būs šīs politiskās debatas, un es ceru, ka mēs dosim savu labu ieguldījumu tajās. Ir pieteikušies runāt divi deputāti. Pirmkārt Eiglers un pēc tam Džeims. Egler, lūdzu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, simplemente pedía la palabra para. Paldies, priekšsādātāji. Es pieteicos runāt, lai novērtētu darba uh, dokumentu, kuru ir sagatavojis um, Bēgis kungs lielā. Vai, visa, kopējos vilcienos mēs esam um, piekrītam tam, kas tur ir teikts. Uh, Bet uh, runājot par lingvistiskām niansēm, valodas niansēm starp uh, šo pārskatīšanu un uh, revīziju, tad mēs tam varam piekrist un mums būtu nepieciešams um, veikt atbilstošas izmaiņas Saljana kunga ziņojumam. Papildus tam mēs uzskaitam, uzskatām, ka a, uh, finanšu schēma uh, pašlaik, kas tiks sagatavota, būs piecu, aptvers piecus gadus. Un tā ir laika ziņā ir jāsakrīt ar uh, nākamo Eiropas parlamenta un komisijas mandātu. No vienas puses tāpēc, ka nav iespējams um, noteikt finanšu schēmu uh, kas ir jārealizē nākamajam Eiropas parlamentam, bet arī tāpēc, ka piecu un septiņu gadu termiņš ir pārāk garš. Pašlaik uh, mēs uh, strādājam ar finanšu schēmu, kas sākās 2004. gadā, un ja mēs to pagarināsim līdz septiņiem gadiem, tad beigās sanāks desmit, ja mēs izējam no, 2000, no šī 2004. gada. Es uzskatu, ka tas uh, nebūtu vēlams. Revīzija, pārskatīšana, kā jau šeit tika minēts, un kas ir pašlaik paredzēta vēl ir uh, jāskata, un mēs nevaram noteikt finanšu schēmu nākamajam sasaukumam. Es domāju, ka mūsu pašreizējiem sasaukumam vajadzētu izlemt, kā mēs šo revīziju veiksim un um, kādā veidā tas notiks. Mani pārsteidz tas, varbūt tāpēc, ka es esmu jaunievēlēts šajā sasaukumā. Man pārsteidz tas, ka pastāv šāda vilcināšanās ar finanšu schēmas pārskatīšanu. Uh, Revīzija, pārskatīšana taču nozīmē to, ka mēs labojam to, kas līdz šim nav funkcionējis, vai arī par jaunu punktu pievienošanu, kas izriet no Lisabonas līguma spēkā stāšanās un tā jaunajiem izaicinājumiem. Tā taču ir šādas pārskatīšanas galvenā jēga. Un tāpēc es gribēju uzdot jautājumu. Man par to vienkārši ir zināmas šaubas. Pēc dažiem mēnešiem mēs pieņemsim jauno budžetu un tur pirmo reizi iesaistīsim arī šo finanšu schēmu apmēram uz pieciem gadiem. Tomēr pašlaik mēs runājam par finanšu schēmu no 2007. līdz 2013. gadam. Un nebūtu loģiski 2010. gadā iekļaut uh, dokumentā kaut ko tādu, kas uh, nāk no 2007. gada. Uh, Ja mēs sakam 10, 2010, 2013, tad atkal rodas jautājums, ka ir nepieciešams vismaz piec, pieciem gadiem veidot schēmu. Ko mēs varam šeit darīt? Mums vajadzētu šeit gādāt par to, lai abi šie termiņi būtu savstarpēji saskanīgi. Paldies! Paldies, Paldies Ēdera Džems tagad. Thanks very much, uh, Alain, yet again. Uh, paldies! Un atkal man ir trīs vienkārši jautājumi. Pirmkārt, pirms uzklausīšanas Vai varbūt mēs no sekretariāta puses varētu sagaidīt pārskatu par to, kā Lisabonas līgums darbosies budžeta nozarē par, par jaunajām procedūrām, kas te būs, par to, kā tas attieksies uz ārpolitikas sektoru, jo šeit ir noteiktas tādas pelēkās zonas, kuras vajadzētu izskaidrot tas pavisam noteikti ir eh, kopīgs nolīgums starp parlamentu un padomu, bet kurš uzraudzīs kuru iestādi. Un es gribētu tādu ideju par to, kādas problēmas mums radīsies šajā, šajā jomā. Taču, nu jā, lai mēs, lai mēs nepiešķirtu līdzekļus bez, bez eh, pietiekamas atskaitīšanās. Otrakārt, uh, eh, jūs, jūs runājāt par šiem stulbajiem jautājumiem un stulbajām atbildēm. Nekad nevar zināt, no kurienes nāk šie jautājumi un ko šīs atbildes īsti nozīmē. Bet eh, varbūt eh, katrs komisārs varētu uzņemties eh, pilnīgu atbildību par viņiem piešķirtajiem līdzekļiem. Un lai, lai, lai sabiedrība redzētu, ka, ka viņi ir atbildīgi un uh, un lai viņi varētu atskaitīties parlamentārajām komitejām, jo šīs problēmas ir bijušas jau vairākus gadus, problēmas, kas saistītas ar budžeta izlietojumu uzraudzību. Bet, ja viņi varētu apņemties, arī mums parlamentārajās komitejās būtu vieglāk eh, mobilizēt savus kolēģus, jo ir pavisam skaidrs, ka būs dažādas pārvaldības problēmas dažādās budžeta pozīcijās, un tāpēc vajadzētu izstrādāt šo uzraudzības procesu, lai eh, panāktu optimālu izlietojumu. Um, viena no sociālistu pārstāvēm bija ļoti satraukta par šiem naudas uh, jautājumiem. Un visbeidzot, jūs runājāt par uh, izdevumiem dalību valstīs. Varbūt, ka mums vajadzētu padomēt pašiem par savu iniciatīvu, tikties maijā vai jūnijā Tur varētu piedalīties budžeta komitejas pārstāvji un dalību valstis, un, un mēs varētu raudzīties, kāda var būt šī sadarbība atbilstoši Lisabonas līgumam un kāda varētu būt finansēšanas mehānismi. Šeit runāt arī par st šo starposmu pārskatīšanu. Merci, uh, James. Paldies, James. Garen, lūdzu. Es tikai vēlējos eh, piebilst eh, jau teiktajam. Eh, Remērs un Lazlo varētu pārskatīt 2010. gada budžeta grozījumus, jo Remērs runā ļoti prātīgi savā darba dokumentā par šo semantisko problēmu, proti, ko nozīmē review un ko nozīmē revision. Un te mums būs runa, runa arī par budžetu grozījumiem. Mums ir 3., 4., 5. grozījums, un uh, šeit ir svarīgs formulējums, ja mēs runājam par to, kas tiks darīts 2010. līdz 2013. gadā. Un šeit ir jābūt skaidrībai, ka nav runa par novērtēšanu vai izvērtēšanu, te ir runa par reāliem skaitļiem. Un uh, Otrs jautājums, kas notiks pēc 2013. gada? Mēs esam mēģinājuši to precizēt, un varbūt, ka Lazla un Reimers varētu paraudzīties uz šīm lietām, jo ir svarīgi, lai mēs eh, rezolūcijā 2010. gadam pievērstos eh, arī tam, ko Reimers minēja, lai mēs izmantotu tos pašus formulējumus gan gan, gan budžeta rezolūcijā par nākamo gadu, gan arī Raimēra ziņojumā. Paldies! Sirsnīgs paldies! Jā, tie ir jūsu grozījumi numur 3 un 4, kuros ir runa. Un arī 5. Jā, paldies! 3, 4 un 5. Pirms es dodu vārdu Raimeram noslēguma vārdiem, es vēl gribētu īsi atbildēt Džeimsam. Tavs jautājums ir ļoti vietā. Tik tiešām tāda veida jautājums varētu uzdot komisāru kandidātam to vajadzētu uzdot visiem komisāru kandidātiem. Kopīgajā anketā, kas mums tiek piedāvāta kā anketa komisāriem, ir tādi jautājumi pirmkārt, vai jūs esat godīgs? Kāpēc jūs domājat, kas ir kompetenci iemint komisāra amatu? Tāda veida jautājumi tiek uzdoti. Tie ir jautājumi, ko uzdod turistiem, ja viņš dodas uz ASV, piemēram, vai vēlties nogalināt ASV prezidentu, vai kara laikā esot vainojams holokaustu noziegumos un tam līdzīgi. Tie ir brīnišķīgi jautājumi. Es domāju, ka Džeims uh, piedāvātais jautājums ir tāds kā precīzāks. Bet tālāk par to domu, ko tu ierosināji un kas jau vairāk kārt ir izskanējusi Kozakā. Tu zini, ka budžeta komiteja pēc mana priekšlikuma ir vienojusies, ka izskatīs iespēju nākt klājā ar ļoti konkrētu priekšlikumu, tikties katru gadu ar dalību valstu budžetu un finanšu komitejām, lai apmainītos ar viedokļiem pār uh, eh, dalību valstu budžetiem un par to, kādā veidā blakus Eiropas kopienu budžetam dalību valsts, katra dalību valsts savā budžetā varētu arī atspoguļot kopīgos Eiropas mērķus. Nu, piemēram, runājot par Lisabonas stratēģiju, to mēs būtu varējuši darīt. Tās arī viens no iemesliem, kādēļ Lisabonas stratēģija izgāzās, ka tā netika iekļauta dalību valstu budžetos. To mēs būtu varējuši darīt arī attiecībā uz ekonomikas atveseļošanas plānu. Katrai dalību valstī vajadzēja iekļaut to savā budžetā runa ir par 200 miljardiem eiro, par kuriem vienojās Eiropas Savienības padome. 5 miljārdi eiro nāk no Eiropas kopienas līdzekļiem. Mēs nezinām, ko dalību valsts dara šajā jomā. Prezidents Van Rompējs varētu nākt klajā ar iniciatīvu. Viņš varētu piedāvāt nākamajā Eiropadomas sēdē, lai katrs valsts un valdības vadītājs apraksta savu ieguldījumu šīs ekonomiskās krīzes pārvarēšanā un kā ir izmantoti Eiropas ekonomikas atvesļošanas plāna līdzekļi. Mēs, kā budžeta komiteja, varam šeit konkrētus priekšlikumus izteikt, jo es esmu dzirdējis vairākus no jums izsakot iniciatīvu šajā jomā. Es nedomāju, ka mums šeit vajadzīga kāda juridiskā bāze. Es domāju, ka šeit mēs daudz ko varētu darīt. Raimer, Vai tu gribētu atbildēt uz ko kolēģi teiktajā? Äh, Jā, liels paldies. Man vienkārši tas interesēja, jo nākamā budžeta komitejas sanākšana ir tikai janvāra beigās, tāpēc es gribēju visus iepazīstināt ar šo darba dokumentu un iepazīstināt ar lēmumu pieņemšanas procedūras, procedūru apkopojošā veidā. Uh, nepieskaroties uh, visām detaļām, kas uh, tiek pārunātas uh, starp um, dažādām politiskajām grupām un referentiem. Es esmu ļoti pateicīgs, um, ka šeit mēs um, pieskārāmies jautājumam par to, ka piecu gadu finanšu schēma mums joprojām ir ļoti svarīgs mērķis. Es jau teicu, ka piecu gadu finanšu schēma kā mērķis vairs nav sarunu objekts. Mums, mēs runājam pašlaik tikai par to, kā mēs to realizēsim. Un ja tas neizdosies, tad uh, mums uh, nāksies runāt par pielāgošanu, pagarināšanu, revidēšanu un tā tālāk. Un 2020. gadā mēs uh, Ehm, nonāksim pie nākamās, nākamās finanšu schēmas, un nākamās vēlēšanas jau ir daudz ātrāk, jo tas mēs nokļūsim ļoti grūtā situācijā, kas attiecas uz valodu versijām. Es nevaru iedomāties, kā tas varētu būt um, spāniski, tur tas netiek uh, tulkots review kā pārskatīšana, bet ar, kā revizija, kā revidēšana. Uh, Tomēr arī revizion īstenībā ir tehnisks termins, kas ir minēts rezolūcijās, un es gribēju noraidīt pārmetumus, ka es šeit iejaucos Laslo darīšanās kā, revident, kā mm, referents šai rezolūcijai. Ar šo tēmu nodarbojas ne tikai, vai, ne tikai sociāldemokrāta frakcija, bet uh, tas uh, tiek uh, skarts uh, aizvien jaunās, uh, jaunās uh, kontekstos. Tāpēc mans lūgums būtu mums nedaudz pārdomāt par to, kādas varētu būt šīs trīs stadijas, kā tās tiek uh, formulētas grozījuma priekšlikumos, un tas atbilst uh, tam, ko es gribētu atbalstīt. Uh, Es negribu desmitreiz atkārtoties, bet vienu lietu es vēl gribēju teikt. Ja mēs paskatāmies uz ceturto grozījumu priekšlikumu, kur ir teikts um, ko, uh, kopā ar um, pašreizējā daudzgada finanšu schēmas pārskatīšanu. Uh, būtībā mums šeit 2011 līdz 2013 gadam, es domāju, ka mums vajadzētu vēl pastrādāt šeit pie formulējumu un teikt, uh, darīsim to kopā, jo mēs um, runājam par nepieciešamajiem grozījumiem, kas uh, izriet no Lisabonas līguma. Tādā gadījumā mēs varētu politiskajās grupās um, diskutēt un panākt vienošanos un teikt, uh, pārskatīšana, mm, pielāgošana un tā tālāk līdz 2015-16 gadam. Tādā gadījumā šī pakotne būtu pilnīga un tur mēs būtu apkopojuši visu to, kas uh, politisko grupu starpā lielā vienprātībā ir ticis pārunāts. Mēs, būs, mēs būtu pārklājuši šos periodus un uh, ceturtajā grozījumā uh, Es eh, domāju, mēs varētu visu šo pakotni piedāvāt komisijai un padomē. Tāds būtu mans ieteikums uh, referentam uh, padomāt, vai ša, par to mēs nevarētu rītdien padomāt. Ja tas neizdosies, uh, varbūt, ka mēs varētu runāt par to plenāru sēdē, bet ja nē, es pieļauju, ka mēs varētu to izdarīt ātrāk. Nākotnē vēl pirms Ziemassvētku brīvdienām kolēģi ar, eh, ar mani vēlēsies, es pieļauju runāt eh, to mm, personīgi, un es esmu gatavs eh, sarunām, jo tas būtu svarīgs iegu, prie, prie, ieguldījums nākamajiem soļiem. Sirsnīgs paldies, Rēmer! Gribētu ieteikt tagad beigt budžeta komitejas sēdi Darbu turpināsim rīt no rīta, pulksten deviņos ar balsošanu. Gribu vēlreiz aicināt visus ierasties laicīgi uz balsošanu. Un tagad zālē paliksim kopā ar koordinatoriem. Varbūt arī Raimers var palikt. Ja ir nepieciešamība apspriest dažus grozījumus, un ja tu vari palikt. Referenti Lāslo un Vladimirs Manka, ja vēlas palikt, arī var palikt kopā ar koordinatoriem. Visus pārējus es gribu sirsnīgi pateikties par to, ka viņi piedalījās mūsu darbā. Un gribu pateikties viņiem arī par to, ka viņi ļoti ātri un klusi izies no šīs zāles tā it kā būtu uh, trauksmes signāls un visiem būtu jāpamet telpas, jo ir uguns dzēsēja brīdinājums. Rīt no rīta gan mēs ar lielu prieku ar jums atkal tiksimies.